Uh, so, a very good afternoon, everybody. Dāmas un kungi, labu pēcpusdienu visiem un sveicu jūs Eiropas parlamentā tos, kuri ir šeit ieradušies īpaši uz uzklausīšanu attiecīgi par uh, muitas darba, intelektuālā īpašuma tiesībās um, sardzībā, kas ir ļoti, ļoti svarīgs dosjē, un mana komiteja uh, šobrīd ļoti strādā pie šie jautājumi. Mēs uzskatījām, ka mums ir nepieciešams uzklausīt visas iesaistītās puses, un tieši tādēļ esam organizējuši šo uh, uzklausīšanu. Pat, pateicos Kreutzmann kungam, kurš ir referents šajā jautājumā, un pateicos viņam par to, ka viņš ir uzaicinājis tik ļoti daudz interesantu cilvēku šeit. Mums nu, šo pēcpusdienu smagi jāstrādā, lai noskaidrotu um, virkni jautājumus. Pirmām kārtām, Kreutzmann kungs nāks klajā ar vispārēju tādu iepazīstinājumu uh, runu un par uh, pašu uzklausīšanu, Un pēc tam mēs sadalīsim darbu trijās tā kā sesijās. Pirmā būs atklāšana, tad numur viens, numur divi un trīs. Un pēc tam katras šīs sesijas sākumā, un pirmais būs uzstāsies eksperts attiecīgajā jomā. Mēs cilvēkiem esam devuši dažādus laika uh, intervālus. Ekspertiem būs maksimums desmit minūtes O, jo pulkstenis iet uz priekšu. Protams, ja jums nav vajadzīgas nepieciešamas desmit minūtes, tad eh, lūdzu ietaupiet mums šo laiku un eh, pēc tam ekspertiem būs iespēja atbildēt uz jautājumiem, kur cerams arī izskanēs. Tātad būs šīs te trīs atšķirīgās eh, sesijas. Un pēc tam jautājumi, un tad referents pateiks vēl beig dažus noslēgumu vārdus, un nākamā sesija, un nākamā sesija. Uh, Uh, mūsu, eh, mums ir referenti arī no juridiskā dienesta un vēl mūsu sadarbības komitejas. Un uh, mēs arī viņus vairāk uzklausīsim, viņi gan šeit nav. Uh, pagaidām, bet es ceru, ka būs. Mēs beigsim precīzi 6.30, bet pirms sāksim došu vārdu Kreutzmann kungam. Vēl man jāpasaka, ka mums ir tulkojums nodrošināts lielākajā daļā uh, Eiropas Savienības oficiālo valodu. Tāpat arī šo um, sanāksmi pārraida uh, tīmekļa vietnē. Sveicu visus, kuri klausās mūsu tīmekļa vietnē, uh, gan šeit Briselē, gan visā Eiropas Savienībā un jūs sirsnīgi sveicu. Tagad uzreiz došu vārdu Kreutzmann kungam, ievad vārdiem lūdzu. Paldies. Man prieks eh, redzēt, ka pāri pa 50 cilvēkiem ir pieteikušies šai diskusijai šodien. Vēlos sveikt jūs eh, šeit diskusijā par muitas lomu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanām centrām eh, mums ir um, komisijas sagatavotā direktīva no 2003. gada. Un uh, mūs interesē, uh, kā darbojas muitas uh, iestādes, ja tās konstatē intelektuālā īpašuma vai autortiesību uh, pārkāpumus eh, tajās precēs, eh, kas eh, tiek pārvadātas. Mēs uzklausīsim daudz runātājus, daudzus runātājus, kas ir arī eksperti šajā jomā. Hm, mums ir eksperti no ekonomikas sektora, no valsts sektora Un, uh, kā jau teica priekšsēdētājs, mēs sadalījām diskusiju trijās kārtās. Sākumā mēs runāsim par priekšlikumiem, kā muitas kontroli padarīt efektīvāku. Runāsim arī par regulas aptvēruma paplašināšanu, iekļaujot uh, intelektuālā īpašuma pārkāp, tiesību pārkāpumus. Un, um, Izskatīsim šos pārkāpumus atsevišķi, jo tie agrāk um, bijuši izņemti no regulas aptvēruma. Turklāt mēs runāsim, kā mutas iestādes uh, šos jaunās pienākumus var izpildīt ar diezgan knapiem resursiem, uh, kas uh, tām ir. Turklāt skatīsimies, kā var uzlabot viltoto preču izņemšanu un atgūšanu, un kas jādara pārvadātājiem šajā ziņā. Teiksim, kā kontrolēt piegādi, ko darīt ar konfiscēto preci, ja tiek konstatēts, ka piegādes uh, vai saņēmēja adrese ir viltot un pārvadātājs uh, vienkārši nevar saņemt samaksu par pārvadājumu. Turklāt um, jādomā par situācijām, kad tiek transportēts uz citām valstīm, kur uh, uh iznīcināmās preces eh, tiek eh, iznīcinātas vide draudzīgā veidā, jo pati pārvadāšana izmaksā ļoti daudz un jāskatās, eh, kā šo procedūru padarīt videi draudzīgāku. Turklāt jāskatās, kurš šai gadījumā ir tiesību īpašnieks un uh, kā jāregulē attiecības ar muitas iestādēm. Aplūkosim arī patērētāja perspektīvu. Pagaidām regula vairāk runā par komerc īpašumu, bet mēs aplūkosim arī individuālo bagāžu Un tas mums pagaidām nepalīdz, jo, ja kāds, nu, teiksim, ja kāds uh, desmit Rolex pulksteņus uh, atved līdzi no atvaļinājuma, vai tas būtu vēl akceptējams, vai augšā robeža šeit būtu viens tāds uh, Rolex viltotais pulkstenis. Cita lieta ir eh, preču pasūtīšana pa pastu. Tad preces eh, tiek atsūtītas, eh, tiek atsūtīta viltota prece vai arī šī prece tiek atsūtīta neīstajā iepakojumā, un kā šādā gadījumā aizsargāt patārētā tiesības, kā viņu aizsargāt tajā gadījumā, ka viņš labticīgi preci ir pasūtījis. Tas pagaidām likumdošanā nav atrunāts. Komisija ir 13 eh, eh, definīcijas, eh, runājot par nelielām vai mazām pakām vai pastu sūtījumiem, un es konstatēju, ka definīciju ir ļoti daudz, bet bet uh, patērētājs uh, netiek skaidrība un um, grūti ir faktiski nodrošināt viņam aizsardzību. Un še, tāpēc svarīgi ir arī patērētāju pārstāvjus iesaistīt diskusijā. Un trešais aspekts ir uh, tranzīta uh, aprite. Likumdošanā noteikts, uh, ka ja tiek konstatēts uh, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, preces nedrīkst atstāt Eiropas Savienības teritoriju. Šeit jāaplūko īpaši bezpatentu mm, medikamentu situācija teiksim, tādus medikamentus uh, transportē no Eiropas Savienības uz uh, Brazīliju. Un um, šai jomā tiek konstatēti pārkāpumi. Es runāju ar komisiju par situāciju, un um, komisija drīzāk uzskata, ka jāatrunā preču konfiscēšana ko varētu veikt muitas iestādes. Mm, bet um, šeit jau drīzāk kompetenta ir uh, Inta komiteja, tā kā ar viņam šeit būtu jākonsultējas. Ne, nerunāt jau par tiem riskiem, kas piemīt uh, viltotām precēm un kas uh, var kaitēt uh, tiem pašiem patērētājiem. Tā kā man prieks, ka visus šos aspektus mēs izgaismosim šodienas diskusijas gaitā. No Inta komitejas te vajadzētu būt kolēģiem. Galo kundze ir šeit, es redzu. Nu, tad lieliski, tad varam sākt. Tie bija mani ievadvārdi. Paldies jums! Uh, well, thank you very much indeed. Uh... Paldies, patiesi. Mm, vai es tagad varētu sveikt uh, mūsu divus referentus no tām komitejām, kuriem strādājam šeit ļoti <clears throat> cieši. Mums ir Andres Barēja kundze no Starptautiskās tirsniecības komitejas un Mariela Galo no eh, juridiskās eh, komitejas, kas arī darbojas mūsu komitejā. Un gribētu dot vārdu um, ehm, Andrijas Barē kundzei. Uh, četras minūtes maksimums lūdzu. Paldies! Paldies par šo uzaicinājumu, viedokļu apmaiņas <clears throat> sakarā šajā ļoti, ļoti svarīgajā Eh, jautājumā, par ko arī mūsu Startautiskās tirzniecības komiteja ļoti ir nobažījusies. Mēs to vēlamies paturēt darba kārtībā uz mūsu galdiem, cik vien tas būs ilgi nepieciešams, lai jautājumu atrisinātu. Mēs runājam par starptautisko tirzniecību. Un mums jāsaprot, eh, kas notiek mūsu Eiropas ekonomikā un globālajā ekonomikā visā pasaulē. Pa, eh, Spānijā, piemēram, eh, šī tirsniecība ienes 1,7% no IKP, lai arī es spēlēju savu lomu starptautiskās tirdzniecības komitejā, bet mūsuprāt jūsu komitejas darbs tātad patērētāja tiesības ir aizsargājams un mums jāstrādā roku rokā. Starptautiskās tirdzniecības uzdevums vairāk ir mm, nodrošināt muitas eh, lomu, pienācīgu lomu un eh, jo, jo muitai taču ir jāpārauga viss šī startautiskā um, preču un pakalpojumu plūsma, imports, eksports, un viņiem ir būtu jācīnās. Un tātad mums, mūsu komitejai ir jānodarbojas ar to, lai uh, muita varētu apkarot preču un pakalpojumu vir, vil, viltošanu, lai mēs, uh, mūs, mēs varētu uh, aizsargāt savas preču zīmes un savus patentus. Tādēļ mums ir jā, jāsargā mūsu darbs, bet tai pašā laikā mums ir jānodrošina arī darba e, ņēmēju tiesības, kā arī e, izpēta un attīstība, tātad e, R un D research and development, kas šie tie elementi, kā mēs gribējām uh, ievietot šajā dimens, šeit tādu vēl vienu dimensiju. Tātad uh, kas ir uh, viltotas preces. Viltotas preces ir arī tās, kuras uh, iet cauri Eiropai kā tranzītam, jo tur nevajag aizpildīt visus muitas dokumentus. Tādējādi šeit ir milzīgas iespējas viltotām precēm ienākt Eiropas tirgu, un mums būtu, ja mūsu mēķim būtu jābūt apstādināt šīs preces pirms eh, mūsu robežām Uh, lai aizsargātu savus patērētājus un arī uh, cilvēkus, kuri ražo preces un pakalpojumus. Es negribu teikt, uh, ka mēs te nodarbojamies tikai un vienīgi ar tranzītu precēm, jeb precēm, kuras iet cauri Eiropas Savienībai, ka tas nebūtu nav mūsu vienīgais skatu punkts, uz ko vēršam savu uzmanību, tātad viltotas tranzītu preces, jeb preces tranzītā, bet es vēlētos, lai to vairāk te uzsvērt, lai tas būtu skaļāk šeit pateikts, kā tas ir mūsu Startautiskās tirzniecības komitejā uh, vēlams. Tādēļ mēs vēlētos, uh, lai notiktu pastiprināti fiziskās pārbaudas, muitas to varētu darīt, un tādējādi tikt aizsarg aizsargāta publiskā veselība, uh, patērētāji un galu galā arī statistisku mērķu labad. Uh, jo muitas taču nav kaut kas abstrakts, tie ir dzīvi cilvēki, kas strādā uh, un kas parāda un pārstāv uh, mūs. Es, esmu, es nāku no tādas uh, Spānijas uh, daļas, kurai liela tranzīta osta, tātad Valencijā ir uh, tūkstošiem un tūkstošiem konteineru pilna ar precēm un ļoti grūti ir pārbaudīt visu. Uh, un uh, muitniekiem jābūt ārkārtīgi gudriem un mudriem, lai izdomātu, ko pārbaudīt. Protams, ka e, mēs varam runāt arī tikai par, par medikamentiem, kas ir bez patenta. Es šeit runāju par bez patenta uh, zālēm, bet tas nevienmēr ne, ne nozīmē to pašu, kā viltotas zāles, un es negribu teikt, ka bez patenta zāles jāvelk vienlīdzības zīme ar viltotām zālēm, ka tādējādi tās nu, nenodara sli, nekādu sliktumu veselībai, bet uh, visa būt modriem un noteikt, kas tad ir bezpatenta medicīna un kas ir viltot medikaments, mm, kā to nosakot un atšķirot uh, Eh, kā mēs varētu aizsargāt savus uh, iedzīvotājus. Ir ārkārtīgi svarīgi uh, skatīt visa, visas preces, uh, ne tikai medikamentus. Paldies, saka priekšādātājs, dažas, dažas lietas, jā, mums ir jā, vēl, jāvelta e, vairāk jautā, vairāk laika, un par dažām lietām mums būs vēl papildu sesija, un mēs par to vēl runāsim. Un tagad savukārt došu vārdu Galo kundzei, kura pārstāv juridisko lietu komiteju. Paldies, priekšsēdētāja kungs! E, šī uzklausīšana ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir mums iespēja uzklausīt ekspertus, uzklausīt iesaistītās puses, tātad muitas ekspertus un ražotājus. Tādējādi e, š, izstrādājot šo jauno pretviltošanas direktīvu, jeb regulu. Un te ir virkne E, jautājumu, kas ir ļoti jūtīgi, un savā īsajā prezentācijā es tu dažus pieminēšu. Šobrīd es valkāju divas cepures, ja tā drīkst teikt, es esmu referente no uh, juridiskās lietu komitejas, bet tai pašā laikā arī uh, esmu juridiskā eksperta IMCO komitejā. Pirmām kārtām, uh, piemērojamības. Spe, uh, ietvars, tātad mm, dokumenta ietvars. Mm, vai mums eh, tā, nākotnes regulā ir jāparedz eh, tādas strīdus situācijas, piemēram, eh, ja mē, vai mēs runājam par pārkāpumu procedūru attiecībā uz uh, IPR e intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu. Par ko mēs īsti šeit runājam un, eh, un mans otrs eh, tātad galvenais punkts šeit ir, ka mēs vēlamies nerun, nerunāt par eh, tām precēm, kuras tiek pārva, pārvadātas um, mazos pastasūtījumos vai arī eh, cilvēku bagāžās. Piemēram, turisti atgriežas no Ķīnas, viņam vai viņai mm, ir trīs, četras Louis Vuittona somiņas, protams, viltotas. Uh, un viņu nepārbauda un viņam neuz, neuzliek nekādu sodu. Bet ja mēs paturam mazos pasta sūtījumus, piemēram, kur kāds sūta piecas Louis Vuitton somiņus mājām, ka tajā gadījumā viņam uzliek sodu. Manuprāt, būtu ļoti grūti tad eh, un pat nereāli šobrīd uh, pārbaudīt visas tās mazās, mazos sūtījumus un somas. Otra lieta uh, par medikamentiem. Protams, ka tas ir ļoti uh, Eh, politisks jautājums. Mēs šobrīd runājam tīpaši par Brazīliju, par Indiju attiecībām ar viņiem, un 17. apsvērums ir tīpaši eh, par to runā eh, komisija. Saka, ka, ka tas ir vienkārši risinājums, vienkārši risināms ar šo 17. punktu, bet es gribu teikt, ka mūsu šu, šīs dienas eksperti varētu dot lielāku skaidrību, bet pārlasot Pasaules veselības organizācijas ziņojumā noteikto un programmā noteikto daudzas valstis gan Āfrikā, gan Latīņa Amerikā, Āzijā un pat arī pārējas ekonomi, ekonomiskās uh, valstis ir um, ļoti aktīvi lieto un izmanto, patērētāji izmanto, viņiem ir pieeja šādām uh, viltotām zālēm un ka to nevajadzētu atstāt bez uzmanības no Pasaules veselības organizācijas skatu punkta. Tas ir ļoti bīstami. Un visbeidzot par uh, pa, pasta uh, pakalpojumiem. Tātad pasta uh, pakalpojumos čet. Uh, šīs te viltoto preču sūtījumu skaits ir divkāršojies pēdējo piecu gadu laikā. Piemēram, Francijā uh, uh, tiek vēl papildus uzskaitīts uh, Uh, uzskaitīt un izskatītas uh, privātās, uh, privātie nelielie sūtījumi. Un tas varētu būt viens, šī procedūra varētu būt um, efektīva arī nākotnē, jo Francijā tā ir pierādījusies kā labi darbojošamies. Uh, Un eh, vēl pēdējā lieta - 20 darba dienu, kas, ko nosaka 24. pants, eh, vai tas iet roku rokā ar vienkāršoto procedūru attiecībā uz šiem pasta sūtījumiem, kad eh, sūtījumam būtu jānonāk pie uh, gala patērētāja. Nu, šīs ir tās lietas, uh, gribē, kuras gribēju pieminēt, un es ceru, ka mēs runāsim ne tikai par manis pieminētām lietām, bet vēl par daudzām citām. Uh, Paldies, saka priekšēdātājs. Mēs arī vēlamies viest skaidrību daudzās lietās. Sāksim ar pirmo sesiju. Tātad visiem noteikti jums ir eh, runātāju eh, CV uz galda, tāpēc es uzreiz nestāstīšu, kas viņi tādi ir. Es ceru, ka jūs to visu varat izlasīt. Un pirmām kārtām došu vārdu Kristofam Cimerman kungam, kurš ir tīpaši laipni gaidīts. Viņš strādāja arī eh, komisijā pirms 12 gadiem par eh, muitas jautājumiem. Un uh, viņš jau ļoti, ļoti daudz ko ir darījis attiecīgi par muitas sakārtošanu Eiropas Savienībā, bet šobrīd viņš ir ideālā persona, jo strādā um, Pasaules muitas organizācijā. Uh, Paldies! Paldies, saka Cimerman kungs, dāmas un kungi, referenta kungs. Dažus gadus atpakaļ es strādāju 3 pie 1383 uh, eh, regulas, ne tikai par porcelāna izstrādājumiem, bet par arī pie, pie, kas runāja arī par citiem izstrādājumiem uh, un par muitu uh, Eh, un šobrīd es strādāju, kā jau jūs teicāt, Pasaules muitas organizācijā, kur ir vairāk kā 117 uh, eh, darbinieki, locekļi, un mēs, uh, protams, strādājam pa visā pasaulē. Mums nav robežu, bet uh, robežas ir jāievēro, lai uz tām varētu darboties muita. Un muitas efektivitāte ir jebkuras valsts prerogatīva, lai tā varētu aizsargāt uh, savas robežas, un tādas ir arī Eiropas Savienībā. Savā darbā es pie, pie sava darba strādāju vairāk kā trīs gadus šobrīd, un šobrīd es runāju mm, vairāk strādāju ar tādiem, eh, ar tādiem viltojumiem, kas negatīvi ietekmē eh, patērētāju, patērētāju veselību, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu. Un eh, vēl papildus Eh, pie lietas, kuru visdrīzākajā laikā me, laikam varētu atrisināt. Tas attiecināms uz uh, pasta sūtījumiem, kur tiek pasūtīti um, preces tīmekļa vietnē. Mēs šobrīd runājam par 3 miljārdu apgrozījumu, un jūs saprotat, cik liela ekonomikas daļa tā ir, un tāpat laikā, cik grūti mums ir to nokontrolēt un šo preču uh, attiecīgi uh, apmuitošanu. Un apkarojot pirātismu, mēs redzam, ka Eiropā mēs esam pavirzījušies uz priekšu, ir liels solis pā, paiet uz priekšu, bet tai pašā laikā mums ir um, arī vēl daudz kas darāmais. Mēs maināmies ar komerc dokumentiem, ar noslēpumiem attiecībā par to, uh, kā un kā tiek pārkāpta citi muitas nosaukumi, bet tā kā preces ka aizvien vairāk um, ieplūst un izplūst no Eiropas Savienības, jebkurš cilvēks šobrīd ir, jau ir noteikti izmantojis preču piegādi un pasūtīšanu, uh, piemēr, bet tāpat laikā, piemēram, Āfrikā mēs tikai vienā gadā esam aizturējuši un izņēmuši um, preces par uh, par miljardiem eiro. Lielākā daļa, protams, ka tie bija ne tikai luksus preces somiņas, kā jūs minējāt, bet šobrīd vairāk arī medikamenti, ko jūs arī minējāt. Un tagad, kad mēs runājam par globalizāciju, mēs redzam, ka arī eh, šie te viltojumi, eh, ja tā drīkst teikt, globalizējas. Mēs, un, un, eh, globalizācijas dēļ un izmantojot tīmekļa vietnes, pasūtīšanu internetā, eh, ka te viltojumiem paveras plašas iespējas ieplūst Eiropas Savienībā. Ņemot eh, visu to vērā, eh, mēs pasūtam šīs preces un viņas beig galā mūs sasniedz pa pastu un ļoti daudz pasta sūtījumu ierodās arī uh, Eiropā uh, pa nakti, tātad pienāk šie kravas kuģi, lidmašīnas arī naktī, un mēs diemžēl nespējam visu pārbaudīt pasta pakalpojumu un pasta iestāžu un ies darbinieku darba laiks un iespējas ir ierobežots, bet tāpat laikā, protams, mums ir virkne risinājumu, mēs cīnāmies, bet uh, Es gribu nākt klajā ar dažiem risinājumiem, pastāstīt to, kas notiek. Es arī negribam neko pārspīlēt. Gribu parādīt jums viltotas preces, eh, kuras var ierasties uh, pie jums arī Itālijā, it īpaši, un tās ir, uh, mēs viņus saucam par toksiskajām kurpēm. Redzat, kas notiek, valkājot šādas uh, zandeles. Tās ir ražotas no gumijas, kuras ir kaitīgas veselībai. Tāpat arī ir virkne preču, kas viegli uzliesmo. Uh, un, uh, uh ir jā, es uh, gribu teikt, ka, piemēram, šeit ir atkal bilde no viesnīcas Kuveitā, kura uh, viesnīcas numurs tieši aizdegās, uh, jo tika izmantot nedroši elektro eh, materiāli, elektroierīce. Es atvainojos par slikto kvalitāti eh, šam, eh, šai bildei. Pa labi, te ir viens krēms, kas ir ļoti izplatīts visā pasaulē, un tam būtu jāstiprina jūsu muskulatūra, tātad vēdera muskulatūra, uh, Uh, un krūšu muskulatūra, bet mēs skatāmies, uh, kad sastāvu analizējam, tad uh, redzam, ka tas krēms ir parasts roku krēms. Uh, Tāpat arī mēs šeit varam atpazīt nākamajās, eh, nākamajos slaidos it kā Coca-Cola, kas ne tuvu nav Coca-Cola un tā tālāk. Šīs ir tikai, šie ir tikai piemēri viltotajām precēm un eh, mēs priecājamies par jauno likumdošanas iniciatīva, bet pēdējā, pēdējā e, direktīva ir 2003. E, gadā pieņemta attiecībā uz preču viltošanu, bet šodien mēs dzīvojam 11. tūlīt jau 12. gadā. Mums ir nepieciešams kaut kas jauns. Seši palielinājās tātad viltojumi vairāk par 20% uh, eh, gan uh, dažādu automobīļu detaļu uh, ražošanā, gan arī medikamenti. Es te runāju gan par bezpatenta medikamentiem, gan arī par viltotiem medikamentiem, tāpat arī par prā, pārtikas precēm, kuras tiek viltots, viltots aizvien lielākā apsmēr, apvēr, apmērā. 2003. gadā, eh, no 2003. gada eh, līdz šodienai, piemēram, pārtikas preču eh, viltojumu atklāšanas gadījumi ir palielinājušies par vairākiem simtiem procentu. Un Kā jūs zinat, varbūt 2008. gadā bija milzīga operācija, kas saucās Medifake, jeb uh, uh, ja viltotie medikamenti, un mēs īpaši e, pārbaudījām medikamentus un izņēmām e, četrus miljonus dažādu medikamentu no apgrozības Eiropā, kas nevienmēr bija viltoti, bet, kā teica, arī bezpatenta medikamenti. Mums šajā darbā palīdzēja arī Interpols, kurš e, parakstās zem šiem manis minētajiem cipariem. Tieši tādēļ Pasaules muitas organizācija priecājās gan par šiem cipariem, gan uh, par eh, mūsu uzmanību uh, uz šo jautājumu. Mēs nevaram uzlikt muitas ierēģņus uh, uz visām lidmašīnām, lai viņš pārbaudītu uh, sūtījumu saturu, bet mēs priecājamies par to, ka mēs apzināmies to, ka uh, tā, tie ir virkne izaicinājumu. Izaicinājumu gan mūsu veselībai, gan iekšējām tirgum, gan valstu, gan Eiropas Savienības iekšējām tirgum, gan uh, mūsu gal galā pilsoņu drošībai. Īpaši, ka tagad, kad jūs varat pasūtīt visu pa, visu internetā. Un uh, šī bilde, nu tāda ļoti bēdīga bilde, tā ir realitāte. Uh, Eh, tas ir te mobilais telefons, kas ir uzsprādzis lietojot. Tāpat arī pesticīdi, dažādi augsnes uzlabotāji un tā tālāk, eh, kuri var un eh, kuri var nogalināt. Un es gribu tik skaļi arī pateikt, ka viltošana un viltojumi nogalina cilvēkus. Paskatieties, paskatieties kaut vai uz, šo, uz to, ko mēs sakam par medikamentiem. Medikamenti ir vistiešākā veidā saistīti ar veselību. Piemēram, um, piemēram, pārbaudot aptiekās vienreizējā iepakojuma, vienreizējās lietošanas adatas, um, tika atklāts, uh, ka uz tām ir uh, asinis vai pat uh, ādas daļiņas, tātad, ka tās nebūtu nav vienreiz izmantotas, ka tās ir uh, otreiz iepakotas. Uh, tāpat arī, uh, tāpat arī uh, kaitīga zobu pasta. Un uh, paskatieties, kāda bilde tad te rādās, ka tajā brīdī, kad uh, jūs tīrat zobus ar šāda veida zobu pastu, kurš uh, Eh, kura ir eh, kancer, ar kancerogēniem elementiem eh, jūsu zobos un jūsu mutes tobumā noteikti iemetīsies vēzis. Un tieši tā, tāpat arī šī nākamā bilde ar atenolu glikonātu, kurš arī tika atrasta šajā zobu pastā, un zobu pasta pārdevās um, Eiropas Savienības vienā no attīstītajākajām valstīm lielākajā daļā uh, aptieku ķēžu. Uh, Un e, šie, šīs visas bildes ir realitātes. Tas, na, mēs tagad nerunājam tikai un vienīgi par kaut kādām attālām valstīm. E, tāpat e, pēdējā, pēdējais atklājums mums bija osteoporozes apkarojoši medikamenti, uh, vairāk kā 450 kg, uh, kuri atstāja Ķīnu un tad caur uh, Hongkongu ienāca Bahamu salās un no Bahamas salām nonāca apvienotajā karalistē. Un tad tas, um, tad šīs preces cerēja nokļūt arī nokļūt arī apvienota. Eh, ap Amerikas Savienotajā valstīs, bet uh, tur muitas darbinieki ļoti labi nostrādāja, un tad šī, šos medikamentus varēja iegādāt tīmekļa vietnē, un tie nāca no Kanādas, bet arī tas tika atklāts, un preces tika, medikamenti tika nogādāti ap, atpakaļ apvienotā karalistē, bet nu, tur arī tie tika izpārdoti, un uh, tā ir šodienas situācija. Es gribu jums parādīt, ka. Uh, šā, šīm tendencēm ir pandēmisks raksturs. Paldies! Well, thank you very much. Paldies, Cimerman kungs, un Jūsu stāstījums bija tik ārkārtīgi pārliecinoši, ka es jums ļāvu runāt mazliet ilgāk, bet es to nesolu pārējiem runātājiem. Jūs ļoti pārliecinoši pierādījāt, kāpēc mums ir nepieciešama šāda tiesība akti. Nākamajam došu vārdu Džeremijam Ņūmanam, kurš ir uh, viltošanas eh, komitejas jurists, un tagad dod vārdu jums, Džeremija Ņūman kungs, desmit minūtes. Priekšsēdētāji kungs, paldies. Vispirms vēlētos pateikties par man doto iespēju runāt šajā pēcpusdienā, un Kristof, jūs sniedzāt tik pārliecinošs piemērs, ka man jau vairs nebūs daudz kas piebilstams. Es runāšu Inta Antarkautrēņa komitīvā vārdā. Tā ir komiteja, kurā sastāv uh, kurā ir apmēram 5090 eh, 90 eh, locekļu, un mēs runājam par eh, tiem, kuriem pieder preču zīmes un brendi. Mums ir trīs galvenās aktivitātes - informācija un materiāla publicēšana, izglītojoši pasākumu un semināri, un trešais - politikas izstrādāšana un iestāšanās par īstām precēm. Tātad mēs runājam par preču zīmju aizsardzību, jo mēs uzskatām, ka patērētājiem ir tiesības būt informētiem par tiem produktiem un tiem, tām precēm, ko tie pērk. Protams, ka mēs cīnāmies pret viltošanu un patiesībā mūsu galvenais uzdevums arī ir šajā politikas attīstībā. Varbūt pāris komentāri es runāšu par uh, preču zīmēm un par vilcošanu. Tā ir būtiska starptautiska problēma un tā ir nepieciešams starptautisks atbildes pasākums. Mēs uzskatām, ka īstenai tiesību aktu priekšlikumu analīzē ir jābūt vērstai uz to, ka tiešām muitai ir jāstrādā īpašuma tiesību aizsardzībā. Un, protams, ka viltojums, viltojumi ir jāapkaro starptautiskā līmenī. Protams, ka mēs atbalstam komisijas izstrādāto pieeju un vēlamies stiprināt likumdošanas aktus un esam sagatavojuši detalizētākus komentārus par šo komisijas priekšlikumu. Bet eh, mēģināšu tos apkopot četrās slīdītēs. Vispirmām kārtām mums ir jārunā par resursiem. Protams, ka muitai ir jābūt lielākām iespējām apturēt viltotos, viltotās preces, un, protams, ka tām ir jābūt lielākām soda sankcijām. Un, protams, ka e, muitai ir jābūt tiesīgi apturēt arī paralīlo eksportu. Mums ir jāmēģina apturēt leģitīmu tirzniecības kanālu viltotu preču un produktu tirzniecībai. Un, protams, ka runājot par eh, īpašam tiesību spēcīgāku aizsardzību, tad tas attiecas arī uz viltojumu apkarošanu. Vēlētos pateikt, ka IIT un muitas nozīme tās apkarošanā varbūt eh, runājot par eh, papildus resursu pieejamību šim procesam, un tagad pavisam īsi par tranzītu. Protams, ka mēs par to vienmēr varam runāt par uh, tiesību akta aptvēruma sakarā, un tomēr tas nedrīkst pazemināt soda sankciju nozīmi. Mēs IIT iestājāmies par to, ka ikvienā brīdī, kad ir tāda iespēja, ir jāapkaro viltojumi. Nākamais ir jābūt vienkāršākai procedūrai. Mēs vēlamies padarīt šo vienkāršāko procedūru obligāti visās dalību valstīs. Un pirmām kārtām eh, tie, kuri ir iesaistīti viltojumu izgatavošanā, nevienmēr ir gatavi atklāt savu patieso identitāti. Un tad mēs uzskatām, ka muitas iestādēji ir jānosūta prece iznīcināšanai, un tas ir atrakstīts 23.2 punktā. Otrakārt, mēs uzskatām, ka līgumam par to, ka preces tiks iznīcināta, tiek jātiek nosūtītam gan muitai, gan arī preces turētājam. Un tas ir atrakstīts 23. panta pirmajā punktā. Un vispirmām, un treškārt es vēlētos uzsvērt, ka vienkāršotā procedūra bieži vien ne spēja apkarot eh, ilglaicīgu un konstantu uh, viltošanu, un tam jau ir nepieciešams administratīva rakstura sankcijas, lai šāda apkarošana būtu ilgtspējīga. Tagad par informāciju. Tie, kur ir strādājuši ar viltošanas apkarošanu daudzus gadus, zin, cik svarīgi ir izveidot partnerus. Mums ir jābūt partneriem, kurā mēs apmainamies ar informāciju un ticam viens otram. Uh, Iespējams, ka vajadzētu iesaistīt arī MVU un tie, kuriem varbūt nav tik daudz resursu šās informācijas ap apkopošanai, mums vajadzētu palīdzēt. Un eh, runa iet par jebkādas aktuālas informācijas aktualizēšanu, un tas jau ir tālu pāri mūsu uh, darbības jomai, un iespējams, ka pat neliela detaļa var izrādīties ārkārtīgi būtiska. Tāpēc es uzskatu, ka tiesību turētājam ir tiesības saņemt palīdzību pat gadījumā, ja resursi ir ierobežoti. Un, eh, protams, jautājums par privāts informācijas apmaiņu tiesību turētājam ir būtisks, un tāpēc ir jāizvirz ārkārtīgi striktas prasības tiesību turētājam informācijas privātuma aizsardzībai un mēģināt pārliecināt visus, kuri strādā viltošanas apkarošanā, izmantot šo informāciju tikai adekvātiem nolūkiem. 19. pantā runa iet par to, kā tiesību turētājs uh, var izmantot tiesības iesniegt eh, procesu tiesā, ja viņa informācija tiek izmantota nelietīgi, bet kā tas attiecās uz trešajām valstīm, to mēs nezinām. Un, protams, ka tas attiecās uz valstīm, kuras īstenos soda sankcijas. Uh, Es uzskatu, ka brīdī, kad preci tiek pasludināta par viltotu, piemēram, kaut vai vienkāršotas procedūras ietvaros, tad informācijas aizsardzībai par tiem, kuri ir iesaistīti viltošanas, izgat, viltojuma izgatavošanā, informācijas aizsardzība vairs nedarbojās. Un visbeidzot par izmaksām. Šobrīd likumdošanā nav skaidri atrunāta panta par to, kādā veidā šobrīd eh, atbildības nasta un informācijas sniegšanas nasta ir sadalīta nevienmērīgi. Un eh, nevar būt tā, ka, kā tas ir paredzēts 27. pantā, vienīga atbildība par maksājumiem gulstās uz muitas iestādi. Un kā tad būs ar tiem, kuri meklēs kompensāciju? Protams, ka tiesību turētāji, patentu turētāji nevienmēr ir vienīgie viltošanas upuri. Uh, piemēram, tas attiecās gan uz eh, ražotājiem, gan uz viņu strādniekiem, kur bieži vien strādā dramatiskos apstākļos, un mums vajadzētu vairāk mūsu gaismas staru un starmetu vērst uz tiem, kuri iegūst milzīgu naudu. Šajā priekšlikumā muitai tiek dotas eh, visas iespējamās pilnvaras, piemērot sankcijas, ja viņi nespēja noteikt, vai tiesības ir tikušas pārkāptas vai nē, un tas ir atrunāts 15.2 pantā. Paterna, tur, paterna, pa, patenta turētājs nedrīkst tikt apgrūtināts ar papildus birokrātisko nastu, un kā tad būs ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem varbūt nav nemaz tik daudz uh, naudas, lai īstenotu tiesu sankcijas. Un, protams, ka būtisks mums, kā šīs organizācijas locekļiem, ir tāds, ka šo iespēju vajadzētu izmantot, lai tiešām nāktu klajā ar būtisku, būtisku sankciju kopumu. Paldies! Uh, thank you very much. Uh, paldies uh, par šo prezentāciju. Un, nu. um, Nu, gribētu tikai teikt, ka jūsu mapēs ir arī visi šie slaidi, tā ka jūs varēsiet arī pārlasīt vēlreiz šo prezentāciju. Un tagad uh, eh, Marka Vanda Perrekungs, kas ir eh, konsultants muitas lietās, viņš eh, prezentē Eiropas asociāciju transportam, loģistika un mm, muitas pakalpojumiem. Uh, Un viņš tieši muitas ķēdē ir ļoti nopietna, nopietna spēlētājs. Viņam ir eh, laiks desmit minūtes. Un lūdzu, paldies priekšsādātāju kungs. Paldies par iespēju izteikties um, ne tikai man, bet mums visiem. Klekat, ko es eh, pārstāvu, ir Eiropas asociācija, kas nodarbojas ar transportu, loģistiku un muitas pakalpojumiem. Daži vārdi par klekatu. Klekat ir tirzniecības, Eiropas tirzniecības eh, organizācija, tā ir bezpēļņas organizācija, tā ir uh, eh, pieregistrēta Eiropas Savienības eh, reģistrā, mm, kur ir arī citi ieinteresētie pārstāvji, un, kā jau teicu, piedāvājam loģistikas, transporta, pārvadāšumu un uh, muitas pakalpojumus eh, Eiropā un ārpus Eiropas. Un ko tas tad nozīmē transportētājs mūsu kontekstā? Nu, mūsu kontekstā šie cilvēki uh, darbojas uh, muitas iestāžu vārdā. Viņi paši lēmumus nepieņem, runājot par komercdarījumiem starp pārdevēju un, un um, pircēju. Viņi saņem instrukcijas no viena vai abiem diviem un izpilda šīs instrukcijas, lai nodrošinātu tirzniecību, bet uh, šie cilvēki nekļūst par līguma sastāvdaļu. 2010. gada maijā uh, Klekata piedalījās uh, komisijas publiskajās konsultācijās, kad tika pārskatīta ES likumdošana. Mēs uh, koncentrējāmies toreiz uz pušu atbildību, kas ir interesētās puses uh, piegādes ķēdē, bet kas nepiedalās komerc uh, darījumā. Tīpaši mūs interesē, kurš ir atbildīgs par intelektuālā īpašuma tiesībām un izmaksām, kurš atbildīgs par preču uzglabāšanu un iznīcināšanu, ja tiek konstatēts pārkāpums ar uh, intelektuālā īpašuma tiesībām. Un um, kurš tad pasūta šo preču uzglabāšanu un iznīcināšanu, kā vārdā tas notiek. Un lūk, mūsu priekšlikumi ir tikuši ņemti vērā, varam to ar prieku atzīmēt, un mēs savukārt varam atbalstīt komisijas pieeju šai jomā. Kurš tad būtu atbildīgs par um, preču uzglabāšana un iznīcināšana, ja tiek konstatēts uh, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. Um, transportētājiem mm, tātad uh, tiek, ied, tiek dota informācija par transportēšanu. Un um, bieži preču pārvadātāji fiziski preces neredz, bet paļaujas uz informāciju, kas viņam tiek sniegta, ko sniedz importētājs vai eksportētājs. Bet tad eh, muitas iestādes personālam ir jāsaprot, cik leģitīms ir šis darījums, vai arī mm, īp, tiesību īpašniekam ir šāds eh, pienākums. Bieži tikai viņi drīkst to izdarīt. Un šādi muitas iestādē bieži jāiesniedz informācija lai novērtētu risku. Un šis, uh, šī informācija ir ļoti svarīga šajā ķēdē. Tad risk, risku novērtē pati muitas iestāde. To var pieprasīt pati muitas iestāde vai cita kompetentā iestāde. Uh, paši pārvadātāji izpildu lēmumus, uh, bet fiziski Viņa bieži preces neredz, un pat ja redz, viņa nevar pieņemt juridiski saistošu lēmumu par to, vai preces ir autentiskas. Pārvadātāji vai cilvēki, kas tātad ir iesaistīti preču transportā, nepiedalās līgumā kā tādā. Nu, līdz ar to viņi nav atbildīgi par sabiedrisko drošību, jo tas vienkārši neietilpst viņu kompetencēm. Kurš tad būtu ieguvējis um, no preču uzglabāšanas vai iznīcināšanas? Ja preces apdraud sabiedrisko veselību vai neļauj iekasēt nodavas vai nodokļus, tad ir sabiedrības interesē preces konfiscēt um, un um, vai arī iznīcināt. Tātad ieguvējs uh, ir tiesību īpaši, tiesību turētājs. Šajā gadījumā tieši tiesību turētāja interese ir šīs preces iznīcināt. Uh, izmaksas rodas uh, publiskiem sektoram vai arī tiesību turētājam, un, ja nepieciešams, viņam jāpieprasa kompensācija no noziedzīgiem, no noziedzīga nodarījuma nu, autoriem, tātad no pašiem viltotājiem vai cilvēkiem, kas rīkojas negodīgi. Un tad, lūk, secinājums ir tāds, ka pārvadātājs vienkārši nav tādā pozīcijā, lai pārbaudītu preču autentiskumu un um, viņam nav manevrēt spējas, ja ir iesaistītas papildu izmaksas, lai preces konfiscētu vai iznīcinātu. Viņa nevar fiziski preces pārbaudīt, jo līguma bieži neļauj viņam atvērt uh, pak pakas. Viņi saņem informāciju, kas ļoti svarīga, riska analīzei, riska pārvaldībai bet šī informācija neļauj nekādu, nepierauj nekādus uh, informētos minējumus uh, no cilvēka, kas sniedz pakalpojumus attiecībā uz to, vai runa ir par viltotiem precēm, vai mm, ja pastāv uh, intelektuālā īpašuma tiesība pārkāpums. Tā tad um, nec juridiski, nec fiziski Šie cilvēki nespēja atzīt, um, vai preces ir autentiskas, un nespēja veikt uh, riska analīzi. Viņi nav ieguvēji, kad preces tiek konfiscētas uh, vai iznīcinātas. Pārvadātāji, loģistikas pakalpojumu sniedzēji. sniedz uh, tik daudz informācijas, cik no viņiem tiek pieprasīts. Un viņi to dara zinot, ka šie dati ir svarīgi labām riska pārvaldības eh, praksēm. Viņi arī cenšas sadarboties ar muitas iestādēm, citām iestādēm maksimāli, lai kalpotu arī sabiedrībai, plašākai sabiedrībai. Jo mana kungs atsaucās uh, uz to, cik uh, svarīga ir partnerība ar muitas iestādēm, kas balstītos uz um, uzticību, uzticēšanos, uh, apmainoties ar um, autentisku informāciju. Es uh, pilnīgi tā atbalstu. Bet, kad tiek sniegta informācija un tiek dibināta partnerība vai sadarbība, ar muitas un citām iestādēm. Un tieši tik tālu pārvadātājiem arī būtu jāiet. Tad, ja viņam tiek lūgts iejaukties viņiem vai uh, citiem loģistikas pakalpojumu operatoriem, lai veiktu pārbaudas, aizsargātu uh, eh, sabiedrību uzņemties atbildību par privāto līgumu, kur viņi vienkārši nav puse, līgumslēdzēja puse. Tas gan nav nedz prātīgi, nedz juridiski pamatoti. Mums, mēs klekat vienkārši, mums ir mūsu kompetence, un mēs to nepārsniedzam. Mēs kameras darījumā nepiedalāmies, mūsu rūpe ir uh, cik uzticami ir loģistikas operatora sniegtie pakalpojumi attiecībā uz izmaksām, kas rodas sakarā ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Un apzinoties šo mūsu lomu, mēs atbalstām komisijas priekšlikumu. Paldies jums! Un pēdējais runātājs mūsu pirmajā diskusijas kārtā man. Prieks veikt eh, Marko Štaula kungu no Vācijas eh, finanšu ministrijas, kur viņš ir um, augsta līmeņa amatpersona, mm, kas, um, kas eh, skata intelektuālā īpašuma tiesību jautājumus. Man prieks dot viņam vārdu. Paldies priekšsādātā kungs, paldies par iespēju izteikties, dāmas un kungi. Kracmana kungs jau pieminēja, ka mēs runājam par tehnisko regulējumu. Es vēlos atgriezties pie muitas pārvaldes jom, lomas un um, pie tam, ko, kā mēs varam palīdzēt cīnīties pret pārkāpumiem intelektuālā īpašuma jomā. Svarīgi ir um, Visu pirms eh, atcerēties, ka mēs runājam par regulu. Regulu, kur runa ir par eh, precēm, ar kurām, kuru kontekstā rodas problēmas ar intelektuālo īpašumu. Mēs nerunājam par viltojumiem kā tādiem, ar to nodarbojas um, um, citas, citas tiesība akti. Un lūk, regula 1383 ir mūsu pamatregula, un šeit um, tiesība īpašnieks vēršas pie muitas uh, iestādes, ja tiek atklātas preces, sakarā ar kurām iespējams uh, tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. Uh, Tad šīs preces tiek konfiscētas un uh, tiek precizēta situācija starp um, tiesību īpašnieku un uh, preču īpašnieku. Tiek konstatēts, vai pārkāpums tiešām ir, un tad preces uh, vai nu tiek iznīcinātas, vai nu lieta nonāk tiesā, un tur tiek lemts, ko darīt ar šīm precēm. Muitas iestāde šeit ir trešā puse šajā procesā. Uh, Un kad īpašnieks un tiesība īpašnieks nevar vienoties, tad muitas iestāde mm, praktiski nodot preces tālāk. Un um, tā ir specifika, ko nevajadzētu sajaukt ar pasākumiem, ko veic atsevišķas dalībvalstis līdzīgos gadījumos. Bet, ja aplaukosiet grafiku, tad redzēsiet, ka 15 gadu laikā, pēdējo 15 gadu laikā, īpaši pēdējā gada, 2010. gadā, konstatēts ļoti nozīmīgs pārkāpumu pieaugums. Un svarīgi ir saprast, par ko tad tieši ir runa. Atšifrējot šo statistiku, uh, Nu, mēs redzam, ka sūtījumos, kur uh, vairāk par trim um, priekšmetiem veido 17, um, 17% no konfiscētajām precēm, bet uh, 99% no priekšmetiem, kas tikuši konfiscēti. Līdz ar to ļoti bieži uh, šādos sūtījumos uh, tiek um, atrasts ļoti maz uh, priekšmetu. Neskatoties uz to, mm, vidējas izmaksas eh, ir milzīgas. Praktiski 180 eh, līdz 240 mm, eh, darba minūtes izmaksā aptuveni 100 eiro. Kur tiek atklāti pārkāpumi? Lielākoties pasta satiksmē. Uh, Jūs redzat, ka ceļas uh, satiksmē veido 1,3%, um, tad um, jūras um, satiksmē veido 0,6%, dzelzceļš vispār ir nulle, savukārt uh, gaisa satiksmē 25% gandrīz un pasts 73%. Arī arī jāplūkosim priekšmetu vērtību, mm, tad eh, pasta satiksme ar 5% ir pēdējā vietā, un tur mm, lielākoties eh, vērtīgie priekšmeti tiek transportēti pa, pa, ar ceļa transportu vai ar gaisa eh, transportu. Tāpēc nevajadzētu šeit koncentrēties tikai un vienīgi uz pastu. Mēs, eh, mums jau vairāk jāskatās uz to, uz tiem, uz, uz, uz eh, tiem darījumiem, kur eh, koncentrējas risks. Un um, risks koncentrējas ceļu satiksmē, gaisa satiksmē un jūras satiksmē. Mums šeit ir vairāk par divi, 20 tūkstošiem gadījumu, pārkāpumu, kur preces tika arī iznīcinātas, un um, šādi dodam uh, tiesību īpašniekam iespēju preces izņemt no tirgus. Uh, runājot par civilu tiesiskajām procedūrām, tādu ir bijis tikai 72, ļoti maz. Un uh, tā ir nopietna problēma. Mums uh, gadījumu ir bijis tātad pāri pa 20 tūkstošiem. Mēs uzskatījām, ka visos gadījumos runa ir par viltotajām precēm, bet pārbaudot, uh, izrādījās, ka tie ir bijuši īstie produkti, nevis viltotie. Un tā ir milzīga problēma ar komisijas priekšlikumu, runājot par uh, mazie, maziem sūtījumiem, runājot par um, to, ka tieši muitas iestādēji jāuzņemas atbildība par lēmumu, vai preces ir viltotas vai nē. Mēs nevaram šādu atbildību uzņemties, mēs nevaram šādu lēmumu pieņemt. To var tiesību īpašnieks. Viņam gan jāiesniedz daudz vairāk informācijas, nekā viņš dara šobrīd. Nākamā problēma. Mēs esam trešā puse šajā procedūrā. Vairāk mums ir bijis vairāk nekā tūkstoši gadījumu, un um, mums bija jākonkurē ar tiesību īpašniekiem. Un, um, daudzos gadījumos um, tiesību īpašniekiem ir atteikušies mums sniegt uh, informāciju, un uh, tāpēc uh, muitas iestādēm bija jāatbrīvo uh, pāri 260 mm, tūkstošiem priekšmetu, kuru kopējā vērtība bija pāri pa 10 miljoniem eiro. Un tas ir tāpēc, ka tiesība īpašnieks nevēlas ielaisties eh, šajā sadarbības procedūrā. Un, mm, protams, eh, kamēr eh, viņam ir maz atbildības, viņa labprāt sadarbojas ar mm, muitas iestādēm, bet tad, kad pašiem tiesību īpašniekiem jāuzņemas šī atbildība. Viņi nevēlas sadarboties. Es atgriežos pie tā, ko teica Ņūmana kungs. Partnerība ir ļoti svarīga šeit, lai cīnītos pret uh, pārkāpumiem šai jomā. Secinājumi. Kas tad būtu vajadzīgs? Efektīvi risinājumi. Ne tikai tiesību turētājiem, bet arī muitas iestādēm, ņemot vērā budžeta limitus. Nepieciešama standartizētā pieeja mm, visa veida pārkāpumiem. Mēs nevēlamies mm, nošķirt uh, patentu pārkāpumus vai brendu pārkāpumus vai ko citu, jo galu galā lēmī par visu muitas iestāde, un muitas iestādei jāizstrādā standartizētā procedūra, lai kontaktētos ar tiesību turētāju un izlemt par konfiscēšanu, iznīcināšanu vai ko citu. Ja mēs tagad eh, šeit izšķirtu vairākas kategorijas, tad gluda funkcionēšana nebūtu iespējama. Mm, mums ir jāizvairās no nevajadzīgiem liekiem soļiem, un mm, šeit es domāju starpniekus. Uh, starpnieks, kas parādītos šajā ķēdē, tikai sarežģītu situāciju, viņam arī būtu jāiesniedz kādi dokumenti, kaut kas jāizvērtē, un tas nedod pievienoto vērtību. Pirmkārt, un um, otrkārt, um, nesaskan ar uh, preču drošumu procedūrām, kur jau pastāv zināma prakse. Uh, lai efektīvi rīkotos, mums ir nepieciešams skaidri sadalīt um, atbildību. Šeit muitas iestāde ir um, iestāde, kas pieņem lēmumu. Mm. Mums līdz ar to ir grūti šai lēmumu pieņemšanas procesā piedalīties. Līdz ar to mēs arī esam pret komisijas pieju attiecībā uz maziem sūtījumiem. Mm, muitas iestādē vienkārši trūkst kapacitātes lēmumus pieņemt. Šeit noteikti jāiesaista tiesību turētāji, un viņam jābūt lielākai atbildībai. Mums jākoncentrējas galvenokārt, kā es teicu, uz ceļu satiksmi jūras satiksmi un gaisa satiksmi, un uh, mums um, uh, jāskatās, kas notiek uh, pie avotiem. No avoti ir, teiksim, internetu veikali, nevis kontrolēt to, kas tiek sūtīts pa pastu, jo šādu sūtījumu ir miljoni, mēs fiziski to vienkārši nespējam. Paldies! Paldies par šo ļoti praktisko un faktu pilno aprakstu. Es redzu, ka visa veida pierādījumi ir uz mūsu galda, un jūs tagad nesat mūsu uzmanību vairāk uz to mazo sūtījumu uzņēmēju darbību, ja tā drīkst teikt, bet mēs nedrīkstam um, noteikt uh, Mm, veikt dažādas kategorizēšanas, eh, jo tas varētu apdraudēt mūsu kopējo darbu. Bet es ceru, kolēģi, tā, kad mums būs ļoti, ļoti daudz jautājumu. Es zinu, ka referentam tūlīt būs daudz jautājumu, bet eh, gribu skatīties uz jums, Kreutzmann kungs, jums došu pirmam vārdu, lai uzdotu jautājumus, un tad es ceru, būs arī citi jautājumi. Lūdzu. Paldies, priekšsādātā kungs. Um... Mēs dzirdējām, ka pārvadātāji tikai transportē preces. Nav atbildīgi par um, saturu. Es nesen tikos ar tiesību turētājiem un viņš nu runāja par konteineriem no Ķīnas ar viltotajām precēm. Tad uh, tiesību turētājiem bija iespēja preces iznīcināt, tā arī tika izdarīts. Bet tad viņi gribēja kompensāciju saņemt, bet preču nosūtītājs mm, vispār nebija atrodams vairs. Lūk, Štola kunga jautājums, ka daudz kas notiek jūras satiksmē, bet runājot par maziem sūtījumiem, pasta sūtījumiem. Tur, protams, nevar vainot nosūtītāju visā, bet uh, ja e, kuģa īpašnieks e, transportē konteiners un konstatē, ka nosūtītājs neeksistē, un e, tad pēkšņi vairs neko nevar izdarīt, man ar to ir problēmas. Nu, runa nav par maziem sūtījumiem, bet par milzīgiem konteineriem. Nu, kā tad eh, šeit eh, pārvadātājs nevar uzņemties atbildību eh, par to, ka nosūtītājs kā tāds neeksistē, ka viņš nav atrodams, to es nesaprotu. Nu, gribētu, lai Štolkungs atbildētu. Turklāt jūs uzskatāt, ka uzklausīšana nav mērķtiecīga. Teiksim, tiesību turētājs saka, preces jāiznīcina. Un uh, Galo kundze runāja par 20 dienām. Jūs teicāt, ka tam nav nekādas jēgas, bet kā tad atrisināt šo konkrēto problēmu? Tie būtu mani jautājumi. Paldies, manuprāt, ļoti svarīgi jautājumi. Es vēl papildus uzdošu. Jā, mani arī tīpaši pārsteidza tas punkts, ko uzminēja Solokungs, arī ko teica uh, referent, Kungs arī un Štolkungs. Un tas, ko mēs esam iepriekš pie kā strādājuši ar DG, DG takso, un ļoti bieži uh, bieži preču zīmes turētāji ir tādi ļoti piesardzīgi un maskustīgi, lai aizsargātu pašu savu preču zīmi tikai un vienīgi uzliekot to par pienākumu dažādiem uh, muitas iestādēm, vai tas tāpēc, ka procedūras nav pārāk um, sarežģītas, varbūt, ka preču zīmju turētājiem vajadzētu pārā, padarīt vienkāršāku šo te situāciju, lai tie varētu aizsargāt mm, preču zīmes, un varbūt viņiem varētu arī tādajādi uzlikt uh, daļu no pienākumu, lai iznīcinātu viltotās mm, preces. Uh, galo kundze un vēl lūdzu mikrofonu par 24. pantu. Es īsti nezinu, vai pareizi es šobrīd uzdodu jautājumu, varbūt otrajā sesijā. Jā, es jūs pašu pirmo izsaukšu uzdot jautājumu par otru, otrajā sesijā, tad došu vārdu galo kundzei. Mm, paldies, priekšējā kungs. Es eh, uzklausot eh, mūsu cil četrus cilvēkus, kas uzstājušies. Es saprotu, ka mums virknē informācijas trūkst. Arī es nezinu, vai ir labs brīdis manam jautājumam, bet es gribētu uzdot jautājumu proti par pēdējo uh, uzstāšanos. Tātad uh, Stols kungu uzstāšanos par, uh, par mm, adresi un par Eh, šo te bāzi, ne, piepra, kas ir pieprasītie dokumenti, eh, ir teikts, ka varbūt mēs uzliekam pārāk lielu birokrātisko slogu, eh, bet mums, prot, tas ir pats svarīgākais šajā, instrume, šajā ciparu pasaulē, lai mums būtu efektīvs instruments, uz kā balstīties, lai mums nodrošinātu muitas efektivitāti. Ne? Uh, well, our... Jā, mēs tagad varētu prasīt uh, ekspertiem atbildēt uz jautājumiem, bet visi ir uh, gaidīti runāt. Cimerman kungs pirmais un pēc tam Ņūman kungs un tā tālāk. Man liekas, ka viss varēs vi, no jums izteikties pavisam varbūt īsi uz uzdotiem jautājumiem. Cimerman kungs, jūs vēlties uh, atbildēt uz kādu no jautājumiem? Pavisam īsi priekšsēdētāji. Es biju uzdot jautājumu par to, vai mēs uh, varam uh, uzlikt, uh, vai, vai es nepareizi saku, ka ir desmit gadi pagājuši Eiropā, kad mums nav jauna likumdošana, kas nodarbotos ar uh, muitas. Uh, noteikumiem. Es to uzdevu uh, šo te jautājumu, un manuprāt, tā ir pasta pakalpojumu uh, neskaidrība, uh, jo kompetentās iestādes viņām nav nekādi noteikumi. Viņi varbūt ir virkne pantu, 5, 6, 7, kurus viņi intre, interpretē pa, katrs pa savam, uh, un nav vienota kopēja nostāja, kā tad Eiropas muitas uh, um, iestādēm rīkoties un kā tām rīkoties pastā. Um, attiecībā uz pasta iestādēm. Protams, ka dažkārt eksistē viena vai otra veida um, iespējas, kā uh, muitas cilvēkiem strādāt, bet tos var interpretēt ļoti dažādi. Un, uh, Un tagad atbildot uh, uz jautājumu par um, uh, par um, datu bāzi. Tā ir ļoti, ļoti, in, ļoti svarīga, kā jau jūs teicāt. Mums ir jāapzinās tas, ka um, mēs balstamies uz datu bāzi, kas šobrīd ir, eh, saucās IPR. Uh, tur ir uh, vairāk tā nav domāta, lai mēs uzzinātu, cik daudz tad preču ir aizturēta un kas ir noteikts, bet e, ga, gan tādēļ, lai varētu prast noteikt e, viltotu preci no neviltotas preces. E, tās ir praktiskā preces kvalitāte. Ļoti brieži viltojumi tie ir tik prasmīgi iz izveidoti, ka muitniekiem ir ļoti grūti saprast bez ķīmiskām analīzēm un tā tālāk, vai prece ir viltojums vai nav. Līdz ar to iedomājieties, muitniekam tagad ir tāds uzdevums jānosaka, vai uh, vai um, precē viltot vai nē, bet šī te jaunā datu bāze spēs um, dot plašāku informāciju muitniekiem visā pasaulē par to, vai prece ir vai nav viltota. Un tādēļ šī datu bāze ir tik svarīga. Ņūmen kungam došu vārdu. Paldies. Man arī ir virkne atbilžu. Pirmkārt, jūs, man, jūs sakat, ka mēs esam neaktīvi. Cimermaņa kungs jau ir teicis, manuprāt, ir ārkārtīgi e, daudz iesaistītā puse, e, iesaistīto pušu padarījuši piekte, piecos, sešos, desmit gados, bet tāpat laikā es nevaru teikt, e, ka mēs esam neaktīvi, jo ir jāapzinās katras situācijas detalizētais. Um, e, mm, detalizētā analīze, vai tā ir licencēšana vai kā savādāk. Es negribu teikt, ka viena valsts ir aktīvāk iesaistīta kā otra valsts vai kā savādāk, uh, bet uh, viena lieta, par ko mēs jau arī runājām, par informāciju, ir, ir kā atslēgas informācija, jo uh, preču zīmes turētājiem uh, ir jābūt skaidrībā par to, ka viņu rokas nebūs sasietas, ka tajā brīdī, ka viņi zinās, uh, ka uh, tā tad ir saņemta informācija no muitas, ka uh, viņu preču zīmē nelietīgi izmantot, bet ka viņi varēs rīkoties un ka viņi varēs palīdzēt iznīcināt šo preci, parīdz, palīdzēs noteikt, um, ka precē viltot un palīdzēs arī muitniekiem izskauž šo te preču ražotāju perēkli, tādējādi nepieļaujot eh, tāda veida preču ienākšana Eiropas tirgu. Mēs nevēlamies tagad uzlikt vai kādu vainot vai likt kādam maksāt. Eh, mēs vēlamies dalītu atbildību, un tas arī viss, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies eh, saprast, kas ir mūsu patērētājs. Mēs vēlamies arī, lai patērētājs uzņemtos savu veidu atbildību tajā brīdī, kad, piemēram, preču zīmes turētājs vēlās uh, uzzināt papildus informāciju, ka viņam būtu tiesības uh, uzrunāt arī pasūtītāju, tātad gala patērētāju, un ka patērētam būtu pienākums sniegt šādu informāciju. Tātad viss ir roku, iet roku rokā, un visas iesaistītās puses ir līdzvērtīgi atbildīgas. Tālāk došu vārdu uh, Vanderpēra kungam. Paldies! Jā, protams, ka uh, preču eh, sūtītāji, transportētāji vienmēr zinās to, uh, kuri uh, ir, ir kravas pasūtītāji. Protams, ka viņi zinās. Viņi zinās šo te personu, jo viņiem ir dokumentācija. Līdz ar to, nu, nevar būt tā, ka uh, Mm, ka transportētājs eh, pa brīvu kaut ko transportē un ir gatavs gaidīt savu naudu pēc tam. Nē, pasūtītājs viņam jau iepriekš ir samaksājis. Tālāk, tirzniecības mm, ceļā un visā šajā ķēdē puse, kura pasūta transportētājiem nogādāt preces kaut kur, uh, un var notikt tā, ka pasūtītājs ir tas pats, kas e, preces saņēmējs, bet e, šajā gadījumā varētu būt gadījumi, ka preces saņēmējs nav e, apzināts, ja ap, apzināms. Nu, šādi gadījumi ir samērā reti, bet transportētājiem būtu jāpazīst savi sadarbības partneri, es tā domāju, gan pasūtītāji, gan saņēmēji. Uh, ir tā saucamā EIO programma Eiropas Savienībā, kura darbojas jau un nosaka šos te priekšnoteikumus, uh, lai EIO standārtu varētu saņemt. EIO uh, st, uh, certifikāts saņēmējs vienmēr sadarbojas tikai ar labi zināmiem biznesa partneriem. Un šeit tātad ir uh, tādas kvalitātes standarts, mēs runājam par kvalitātes standartu. Uh, bet tas nav tāds vispārējs, vispārēja prasība par, eh, vai vispārēja prasība par eh, informētību vai arī par to, ka preces, kuram tad būtu jāuzglabā, kuram būtu jāatpazīst un kuram būtu galā jāiznīcina vai jākompensē vilt, preču viltošana. Mums būtu jāapzinās, uh, Pirmām kārtām, kura ir tā persona, kura iegūs no nelietīgās darbības, kā arī jāapzinās, eh, kurš būs ieguvējis no labas muitas darba, laba muitas darba, un tā tie, protams, būsim mēs visi. Un transportētājam visbiežāk nebūs nekāda iespēja ie, um, neko ietekmēt, uh, ja, preces, ja viņš pārvedā viltotu preci, bet tāpat laikā, ja mēs uh, pieprasam kvalitāti, tad preču pārvadātājs uh, sadarbojoties ar labiem biznesa partneriem, zināmiem biznesa partneriem, varētu uzlabot arī preču kvalitāti, nepārvadājot tādas preces, kas ir viltotas. Štālē kungs. Uh, Jā, protams, kvalitāte ir um, liels izaicinājums muitas iestāžu darbam. Mēs uh, balstāmies uz risku un mums grūti rīkoties, ja nevaram saprast, no kā un kam prece tiek virzīta. Mums grūti līdz ar to konfiscēt preces, izņemt tās no ķēdes. Līdz ar to mēs atbalstām datu kvalitāti vietas uh, uzlabošanu no starptautiskajā tirzniecībā. Uh, jūs pajautājāt, Kreitsmana kungs, kādu procedūru tad mēs te varētu iedomāties, lai praksē uh, strādātu bez problēmām. Mēs kontaktējāmies ar tiesību turētāju, mēs viņu informējam par pārkāpumu iespējamo, un viņš tad sazinās ar saņēmēju un mums uh, nosūta rakstisko piekrišanu preču iznīcināšanai. Praksē tas ir eh, pilnīgi neproblemātiski. Sākumā mums ir bijušas problēmas, jo nevienmēr šie rakstiskie dokumenti eh, mūs sasniedza, bet eh, tā varam konstatēt juridiski drošu procedūru, un tieši tiesību turētājs te var rīkoties un notiek sadarbība, mm, kas notiek ātri un efektīvi, bez birokrātijas, eh, tiek eh, mazināts sloks. Nu, un mūsuprāt, šis risinājums ir labs un rentabls. Un, protams, iespējams, ka eh, cita puse var vērsties pret šo lēmumu iznīcināt uh, preces. Līdz ar to lieta var nonākt arī tiesā, un um, šādi tiek nodrošināti tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Runājot par datu bāzi, ne obligāti jāveido jaunā datu bāze, bet gan esošās uh, bāzes var apvienot. Mums uh, Vācijā ir tiešsaistes datu bāze, uh, papildinām to ar datiem no Eiropas Savienības, no PTO, no citām organizācijām. Vēlamies sadarboties ar novērošanas eh, dienestu, kas cīnās pret eh, pirātismu, preču pirātismu, tā kā mums ir kontakti ar daudzām starptautiskajām eh, tirzniecības organizācijām. Uh, Mm, bet eh, lieta tāda, ka mēs varam tur ierakstīt to, ko mums uh, iesniedz. Un, ja tiesību turētājs iesniedz maz informācijas, jo viņš baidās, uh, ka pārāk daudz informācijas uh, varētu nonākt līdz plašākai sabiedrībai, ka varētu notikt informācijas noplūde, tad mēs balstoties uz tik maz informācijas, nevaram pieņemt informēto lēmumu. Līdz ar to es būtu par labāku sadarbību šajā jomā, lai mums vairāk uzticētos un lai mums sniegtu vairāk informācijas. Turklāt, ja tiesību turētājs nevēlas uh, uzņemties atbildību par pārāk daudz produktiem, uh, tad viņš eh, no tā var atteikties, to var ierobežot. Da vienkārši, kā jau teicu, mēs redzam, ja par pasākumiem maksā nodokļu maksātāji, tad tiesība turēties gatavs sadarboties, bet ja viņam pašam ir jāmaksā, tad viņš uzreiz ir mazāk gatavs. Paldies! Uh Es e, domāju, ka mēs arī vēlāk varēsim vēl par to runāt. Tagad, par, e, e, tagad otrā sesija patē, ietekmi uz patērētājiem. Ir īpaši tāda mazā, mazas pakas vai tas, kas atrodas ceļotāja bagāžās un tā tālāk, tāda maza veida viltojuma pārvadāšana. Un uzreiz došu vārdu Kristiānai Lei, kura atroda, kura uh, ir. Uh, direktors uh, fabrikantu jeb ražotāju uh, apvienībā. Euh, eh, paldies, man prieks būt šeit. Pastāstīšu mm, dažos vārdos par UNIFAB, proti ražotāju savienība. Šī mm, organizācija pārstāv visus rūpniecības sektorus. Uh, runājot par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, sadarbojamies ar nacionālajām iestādēm, komunicējam arī ar mm, plašāko sabiedrību, un 2010. Mm, gadā mm, mūsu darbība palīdzējusi četrām valstīm integrēt preču ražošanā moto Stop the Fake, tātad eh, apturiet viltojumus. Eh, Mūtas iestādēm jāizmanto moderni instrumenti, lai cienītos pret eh, viltojumiem. Jo viltotāji modernizējas visu laiku, lai iefiltrētos likumīgajā tirzniecībā. Tad praktiski svarīgu lomu šeit spēlē kiber viltojumi, un um, mēs mēģinām darīt visu iespējamo, lai pret to cīnītos. Es domāju, ka svarīgi šeit ir apvienot spēkus, lai kopīgi cīnītos uh, nu, pret um, šo problēmu. Pagājušajā gadā varbūt zināt eh, franču autors Mišels Ulbeks, kas saņēma arī brāļu Gonkūru balvu, sarakstīja grāmatu eh, salas eh, iespējas vai salas iespējamība. Un um, tur šajā grāmatā ļoti labi aprakstīta arī mūsu problemātika. Mums vajadzētu veidot tādu kā Eiropas salu un ieviest kontrolas iespējas kopienas līmenī. Otra ideja - Eiropai nevajadzētu kļūt uh, par tranzīta zemi viltotājiem. Uh, mums vajadzētu kopīgi stāties pretī viltotājiem arī ārpus Eiropas. Un um, šeit nepieciešama neatkarīga kontrole, kas sastāv gan no preces kontroles, gan no uh, pārkāpuma kategorizēšanas, tātad pārkāpuma kategorija noteikšanas. Un šādi mēs raidīsim attiecīgu signālu viltotājiem. Mēs viņam teiksim, ka svarīgi ir kontrolēt arī to, ko saucam par lookalike. Mm, šie produkti veido intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu. Un um, Vēl viens aspekts šeit ir dalīti sūtījumi. Tie tiešām ir dalīti, un šādi tiek nosūtīti. Šo, ko jūs redzat uz ekrāna, tas tika atrasts uh, cilvēka bagāžā bet tas nebija turists, tas bija profesionālis, kas nodarbojas ar mm, kontrabandu. Un šeit jūs redzat elektroniskās ierīces un uh, medikamentus. Tā ka mm, otrajā pantā noteikti jāiekļauj šīs jaunās viltojuma formas - look alike un uh, dalīti sūtījumi jo pagaidām, eh, pagaidām nav likuma, kas eh, tieši aizliegto šādu kontrabandas formu. Eh, pastāv arī tā sauktie paralēlie tīkli, kas darbojas Eiropas Savienības līmenī šos tīklus izmanto alkoholisko dzērienu kontrabandai, eh, piedalās eh, un Krievija, un arī Baltkrievija un Kazahstāna, proti Muitas Savienība, mm, kurā ir apvienotas šīs valstis eh, gatavas sadarboties, lai apkarotu šo fenomenu. Tātad um, šīs uh, viltojuma formas uh, atsevišķi izskatās uh, mazas un mazsvarīgas, bet um, ap, aplūkojot tās kopā, mēs konstatējam, ka um, šādi tiek nelikumīgi transportēts ļoti daudz preču. Bieži pat vēstulēs eh, tiek eh, nosūtītas preces nelikumīgi, īpaši jau, kad pasūtījums eh, notiek internetā. Un um, pazīstot šīs jaunās formas, muitas iestādēm būs vieglāk viltojumus atpazīt. Tas ir svarīgi ņemot vērā to, ka muitai, muitas iestādēm nav tik ļoti daudz darbinieku un eh, svarīgi, lai viņi netērētu laiku, bet strādātu efektīvi. Un, um, tātad 24. pantā priekšlikumā nopietni jāpievēršas maziem sūtējumiem. Uh, jānospriež, kas tas ir, vai muitas iestāde vienīga par to ir atbildīga. Te praktiski eh, internetā var pasūtīt arī brenda, brendus, teiksim, Nike eh, apavus, eh, Louis Vuitton somas. Un um, šīs preces tiek nosūtītas mazajos sūtījumos. Uh, attiecībā uz kuriem prasības arī ir minimālas. Nu, šeit uh, arī tiesību turētājs minimāli piedalās um, procedūrā. Es vēlos uh, pievienoties kolēģim no Vācijas, kurš teica, ka tiesību turētājiem jāpalīdz uh, ekspertiem atpazīt uh, preci. Un tieši viņam jāiejaucas, kad pastāv aizdomas uh, par pārkāpumu. Šādi informāciju varēs arī nostiprināt datu bāzēm. Vēl viena ideja Eiropai nevajadzētu kļūt tātad par um, tranzītu zemi viltojumiem. Mēs nevēlamies, lai internetā cilvēki pasūtītu preces, kuras pēc tam mazajos sūtījumos uh, piegāda Eiropas teritorijā. Vai kas atgrieztos Eiropā pēc tranzīta. Un arī šeit uh, muitas iestādī ir liela loma. Noslēgumā es varu teikt, ka dienvidu valstīs um, šī situācija ir um, vēl bīstamāka, un Eiropai, neskatoties uz krīzi, vajadzētu palīdzēt šiem valstīm. Tieši runājot par tranzītu. Jo, ja mēs pacietīsim šo tranzītu, tad uh, problēmas ļoti ātri nonāks līdz Eiropai. Tagad uh, 20. 21. gadsimtā mēs dzīvojam jaunā, jaunos apstākļos, un mums tam jāpielāgojas. Bet 19. pantā ir paredzēts izmantot informāciju, lai rīkotos vienas valsts ietvaros. Globalizētajā pasaulē tas nav iespējams. Nepieciešams domāt arī par situāciju ārpus Eiropas, um, lai likvidētu uh, kontrabandas preces um, tur, kur um, tās tiek atrastas. Paldies, paldies Leija kundzei par ļoti skaidro izskaidrojumu. Bija ļoti interesanti uzzināt jūsu viedokli par mazbaku mazbak sūtījumu un kā tās var, kā to kontroli var uzlabot viltošanas apkarošanu. Un tagad mēs dodamies tālāk un ar Keitu Voganu kungu jau esam tikušies mūsu komitejā. Tas ir Eiropas eksprešu asociācijas priekšsēdētāja vietnieks, un mēs e, runāsim arī ar Kevinu Kastelo, kas ir akcijas un mūjas likuma komandas direktora vietnieks. Tātad. Keit, dod vārdu jums, desmit minūtes, tas jau nav daudz, un tomēr man ir liels prieks dot vārdu jums, lai iepazīstinātu, ko jūs izdariet. Uh, Vogankungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, sākšu ar to, ka pieminēšu vairākus faktus ekspresu pārvadumu industrijā un kā mēs cīnāmies pret viltojumiem. Un eh, runāšu par to, cik ārkārtīgi būtiska mums ir mazpakas definīcija, patiesībā tās neeksistēšana. Es atvainojos par nelielo izmēru, jo patiesībā pēdējā ekspresa pārvadājuma industrijas ziņojumā runa iet par, val, par viltojumiem. Bet eh, ar ko tad mēs nodarbojamies? Mēs nodarbojamies ar no durvīm līdz durvīm pārvadājumiem un varbūt 20-25 pēdējos gados, kas ir noticis. Ir svarīgi pieminēt, ka uzņēmumi ir izmainījuši savu darbības veidu, un tas ietekmē arī mūsu darbību, un tas ietekmē arī muitu pakalpojumus. Mūsu pakalpojumi ir ļoti būtiski iekšējiem tirgumu starptautiskai tirzniecībai. Mums katru dienu ir 30 miljonu pārvadājumu, 220 vietās un valstīs. Mūsu rīcībā ir 1700 lidmašīnas un 200 tūkstoši zemes transporta līdzekļu, un mēs veicam 30% muitas procedūru Eiropas Savienībā. Atmuitošana Eiropas Savienībā. Ļoti svarīga šā procesa sadaļa, tātad atmuitošanas sadaļa ir tas, ka mēs jau iepriekš esam muitas iestādēm piegādājuši datus par pilnīgi visiem mūsu pārvadājumiem, kurus mēs veicam Eiropas Savienības teritorijā. Tātad no ekspres pārvadātāju viedokļa raugoties tā saucamie augstas vērtības pārvadājumi daudzos nozarēs, un šajā Šajā diagrammā, šajā apļa diagrammā jūs redzat, ka tas ir jaunākās tehnoloģijas, banku sektors, farmakoloģiskā rūpniecība. Mums ir ārkārtīgi daudz klientu. Patiesībā viens no galvenajiem jautājumiem, un tas jau izskanēja šeit vairāk kārt, ir jābūt uz risku bāzētai pieejai viltojuma apkarošanā, un uz tādu mēs arī balstoši, balstamies. Mūsdienu pasaulē, kurā viss notiek tik ārkārtīgi ātri, mēs varam pret kaut ko cīnīties, tajā skaitā cīnīties arī pret viltojumiem, tikai tad, ja mums ir ļoti laba riska analīze. Un ja mums tāda ir, tad tas eh, nodrošina situāciju, kurā godīga tirzniecība, kura, protams, ir lielākā daļa starptautiskās tirzniecības procentu, tā tiešām notiek gan globālā līmenī, gan arī zemākā līmenī. Un īpaši šodien ļoti svarīgi Eiropas uzņēmumiem ir, lai eksporta un importa pārvadājumi būtu pēc iespējas vienkāršāk un tos neapgrūtinātu papildus birokrātiskā nasta. Ko varam mēs darīt kā pārvadātāji? Tātad mēs kā pārvadātāji Eiropas ekspres pārvadātāju asociācija. Ja mums tas tiek pieprasīts, mēs veicam pārvadājumu, un ja to pieprasa varas iestādes, tad likuma ietvaros mēs ar tām sadarbojamies. Piemēr tādas aktivitātes kā pārvadājuma apturēšanu, lai pārbaudītu tā saturu. Ja to pieprasa atbildīgās iestādes, mēs to darām likuma ietvaros. Kāpēc to šeit pieminu? Tāpēc, ka mēs neesam eksperti konkrētajā produktā, mēs jau neatbildam par to, kas ir ekspres pārvadājuma saturā. Mēs pārvadājam lietu. Un tomēr, protams, ka mēs pārbaudam preces iztelsmi, protams, ka mēs pārbaudam, vai tā atbilst uh, lid, lidojuma drošībai, vai tā ir droša lidojumam, un, protams, ka mēs informējam par to arī stjuārtus un lidaparātu apkalpojošo personālu, ko darīt. Runājot par viltošanu, atkal, arī šeit mēs neesam eksperti. Es 16 eh, gadus esmu strādājis ar muitas iestādēm, es esmu redzējis ļoti dažādus pārvadājumus un to saturu, un tomēr nedz muitas iestādes, ne pat patiesībā arī uzņēmums tāds, kāda esam mēs. Mums nav attiecīgas kvalifikācijas, lai nolemtu, kas ir paciņas saturā. Un eh, runājot par to, kā preces izcelsme ir saistīta ar IT noteikumiem, tas nav mūsu kompetencē, bet pilnīgi noteikti mēs esam gatavi izpildīt ļoti sarežģīts uzdevums, tajā skaitā pārvadājumu un viltojumu pārbaudi. Komisijas e, priekšlikums IIT piemin mazpaku, taču definīcija tam dota netiek. Mums tas ir ārkārtīgi būtiski, jo ir ārkārtīgi daudz atsauču uz mazpaku dažādos likumdošanas aktos, uh, Un, piemēram, mazpaka ir pieminēta Eiropas eh, ieteikumos, bet nav nekādas vispārīgas definīcijas, un pilnīgi noteikti modernizētajā muitas kodeksā šādas definīcijas nav. Un es nezinu, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai izgatavot šādu modernizēto muitu kodeksu, un arī tur vismaz šobrīd nav paredzēta mazpakas definīcija. Uh, Tātad šobrīd muitas kodeksā tiek runāts par preci, kas tiek mazpakas izmērā nosūtīta no vienas personas otrai personai. Un likumdošanas akti tiešām runā par mazpaku un tieši tādā pašā kontekstā kā muitas kodeksā. Privāta persona citai privāta personai dalību valstī. Tātad vēlreiz, šeit likums mums nekāda nepalīdz, jo definīcija nav piedāvāta. No praktiskā viedokļa raugoties ekspres pārvadātāju iz, pre, ekspres pārvadājumu nodrošinātāji veids pārvadājumu un visbiežāk runājot ar komisiju par muitas procedūrām, vai tas būtu DJ Home vai DJ Move, runājot par mazpaku, man ir ārkārtīgi grūti to visu iekļaut šajā kontekstā, jo es, protams, domāju no uzņēmēja viedokļa. Tātad mēs eh, pārvadājam mazpakas, mēs eh, pārvadājam iPadu, un eh, vai tas ir mazpaka? Ir ārkārtīgi brūtiski nodefinēt mazpaku, un es pavisam nesen piedalījos muitas kodeksa izstrādes komitejā, un atkal runa iet par mazspaku, varbūt, ka ne tādā pašā kontekstā, kā mēs esam pieraduši intelektuālā īpašuma tiesība aspektā, un tomēr. Un eh, tomēr šobrīd arvien skaidrāk ir arī dalību valstīm, ka ir jārod termins, jo mazpaku ir ārkārtīgi grūti definēt, bet tas agrāk vai vēlāk būs jādara. Protams, ka mēs turpināsim sadarboties ar tiesību sargājošajām iestādēm, un paldies, ka jūs man devāt iespēju izskaidrot mūsu viedokli. Paldies! Paldies, paldies, ka jūs tik skaidri mums izskaidrojāt šo situāciju. Jūs runājat par ļoti specifisku jautājumu, par mazpakām, un es atvainojos, ka Mēs, eh, ka es agrāk jūs neiepazīstināju ar komisijas pārstāvjiem, īpaši ar Karolīnu Ederlī, kur ir atbildīga par šo jomu. Un varbūt, ja mums vēlāk būs laiks, nē, noteikti būs, es vēlētos vārdu dot Karolai un viņas kolēģiem komentēt šīs idejas. Bet tagad dodamies tālāk. Un pēdējais šajā sesijā runātājs ir godātais Kevins Kostello, kas ir akcijas un muitas likuma komandas direktora vietnieks apvienotās karalists muitas iestāde. Un e, mēs jau iepriekš esam tikušies ar vairākiem no jūsu kolēģiem, kas mums ir lielā mērā palīdzējuši. Un tagad, Kevin Kostello kungs, vārds jums. Iepazīstiniet ar jūsu skatījumu šo ļoti svarīgo jautājumu. Kostelo kungs, paldies priekšsēdētāja kungs. Paldies, ka man ir iespēja runāt jūsu komitejā par to, kā mazpakas gan pārvadātāju rīcībā esošās, gan arī ceļotāju somās esošās ietekmē muitas iestādes. Mēs esam daudz runājuši par mazpakām, un kā jūs redziet, pirmais, eh, pirmais slaids manās pirmā fotografija manā slīdītē arī ir mazspak, un tomēr to vajadzētu definēt. Es pilnīgi noteikti uzskatu, ka definīcijai ir jābūt. Ko tas nozīmē? Vai tā ir maza izmēros, vai tā ir maza pēc savas pērvērtības, vai cilvēks var to pārvadāt kā privāta persona vai kā biz, juridiska persona. Tātad mēs vēlamies redzēt definīciju vismaz šajā regulā noteikti, nekā atkal to, atkal to atkla, atstāt nedefinētu. Pat pat ja tas nebūtu deta detalizēti, es uzskatu, ka regulā ir jāizstrādā kritērija, tātad privātais pret komerciālo, vai tā būtu vērtība, cik daudz mazpakā varētu būt atsevišķu preču, tātad ir jābūt kritērijiem. Un regula pat par to nerunā, regula vispār pat nerunā par kritērijiem kā tādiem, kur nu vēl to noteikšanu. Cits moments par mazpakām ir tas, ka ir jābūt eh, visām pusēm iesaistītām, ka visām iesaistītajām pusēm skaidram, un mums tās ir jāiesaist šo eh, jautājumu izskatīšanā. Ko nozīmē paralēla tirzniecība? Arī to vajadzētu definēt saistībā ar mazpakām. Protams, ka mēs eh, nevēlamies iesaistīties patērētāju tiesībās pirkt uh, īstus, neviltotas preces par ļoti zemām tirgus cenām. Ja tirgus to var iznest, tad tā ir ļoti laba komerciālā prakse. Es uzskatu, ka muitas uzdevums galvenokārt ir uzsvērt to tātad. Likumsargiem būtu jāskatās uz to, lai līguma saistības starp iesaistītajām pusēm tiek izpildīts, ja tās ir likuma ietvaros. Šeit mēs nerunājam tātad par viltojumiem. Nedaudz statistikas datu. To ir sagatavojis mans, kol mans kolēģis, jau to pieminēja, un tāpēc došos uz priekšu ļoti ātri. Protams, runājot par to gadījumu skaitu, uh, kas nonāk pasta rīcībā un pārvadātāja rīcībā kā mazpakas, ir drausmīgi daudz - 51 tūkstotis pārkāpumu gadījumu un 64% no visiem intelektuālā īpašuma pārkāpu gadījumam Eiropā ir saistīti ar mazpakām. Taču cits jautājums runājot par daudzumu, tad tas ir tikai 5% no visām viltotajām precēm. Un kā jau mans kolēģis teica, tad eh, katrā ziņā lielos vairumos viltotu preču ieviešana Eiropas Savienībā uzde, uzņēmumiem ir daudz lielāks drauds nekā ja nelielas pakas nosūtīšana pa pastu. Un tomēr Kā mēs redzam, arī pasta pārvadājumos ļoti liels, ļoti liels daudzums ir farmakoloģiskajām, kosmetoloģiskajām, elektriskajām precēm un, piemēram, arī losjoni un ķermeņa kopšanas līdzekļi arī var būt viltoti. Runājot par pasažieru bagāžu, mēs redzam, ka arvien vairāk notiek viltotās, viltotas preces atklāšanu. Un Eiropas Savienībā šobrīd eh, tiek, ir izdarīta vēlme noteikt preču zīmes un tādā veidā cīnīties pret viltojumiem. Un eh, pēdējais šīs eh, procesa etaps iespējams ir Eiropas Savienībā prece, viltotā prece tiek ražota citur, nonāk Eiropas Savienībā, tiek etiķēta ar adekvātu marķējumu un palaist tirgū kā īsta. Joprojām runājam par mazpakām. Tātad mazpakas, kā jau es teicu, ir mazas, taču problēma ir liela. Tās e, ļoti daudz paņem muitas resursu un mūsu e, tas uztrauc tikpat lielā mērā, kā padarīt e, procedūru visiem skaidru un atrunātu visām muitas iestādēm. Īpaši tas attiecās uz tā saucamo iespēju tikt uzklausītam un ne tikai atklāšanu. Tātad, kāds ir sūtījuma gala mērķis? Mēs runājam par dažādiem laika periodiem, ko vajadzētu iekļaut, un vienlaicīgi mums ir bijis ārkārtīgi da liela daļa mūsu eh, mūsu uzglabāšanas telpu tieši šobrīd ir aizņemts ar dažādām sīkpakām, kuras uh, kuru adresātus mēs vēl mēģinam Noteikti mēs nekādā gadījumā nesagaidām, ka tuvākajos gados interneta tirzniecība samazināsies, un tāpēc mums ir nepieciešams to atrunāt. Kā jau teicu, problēmas ir tādas, ka ir ļoti daudz tā saucamas zemes vērtības sūtījumi, bet zema vērtība ir arī preču zīmes turētājam. Tātad arī preču zīmes turētājam ir noteikti slieksnis, no kura sākot viņš sāk rīkoties. Un ja, piemēram, adresāts um, adresāts sūdzas par sūtījumu apturēšanu un apgalvo, ka tas nav viltots, tad patiesībā arī preces zīmes turētājs bieži vien neko neuzsāk, jo preces vērtība ir tik ļoti zema, ka tam nav nozīmes. Un tad mēs preci vainu iznīcinam. Patiesībā lielākajā daļā gadījumu, ja importētā prece tiek aizturēta, tad eh, preču zīmes turētājs par to tiek iz informēts un varbūt, ka labas komercprakses un citu apsvērumu dēļ preču zīmes turētājs rīkojas saskaņā ar savu kodeksu. Protams, ka ir arī krimināli uh, noziegumi. Un eh, runājot par eh, Eiropas Savienības iekšējo tirzniecību, tad mūsu tīkls ir daudz drošāks un darbojās daudz labāk Eiropas Savienībā, kaut vai sadarbībā starp tiesību sargājošām iestādēm, nekā ārpus tās robežām. Uh, Un visbeidzot, mums ir jāmēģina rast pareizo līdzsvaru starp eh, patērētāju tiesībām un Eiropas Savienības uzņēmumiem. Līdz ar to komisijas priekšlikums par cīņu pret viltojumiem paredz speciālu procedūru, kā muita var vieglāk cīnīties pret tiem. Taču vienlaicīgi būtu svarīgi šeit vēlreiz atkārtot, uh, arī manu kolēģi teikto, ka preču zīmes turētājs nolemj, vai prece ir viltota vai nē. Un, ja preču zīmes turētājs vēlas eh, šo prasību pa paplašināt arī uz sīk precēm un arī uz privātu patēriņu, tad ir jābūt pilnīgi skaidram, ko muita ar to darīs un kā muita rīkosies. Ir jau, protams, gadījumi, ka tas ir ārkārtīgi viegli, jo, piemēram, preču zīmes turētājs mums vienkārši pasaka, mēs neko neražojam Ķīnā, un ja kaut kas tiek ievest no Ķīnas, kas ir mūsu produkts, tad tas vienkārši ir viltots. Bet tas nemaz nav tik viegli, jo ļoti daudz īstu neviltotu ražojumu nāk no Ķīnas, un tad ir grūti tos atšķirt no viltotu viltotiem. Tātad es jau pieminēju tiesības tikt uzklausītam. Mūs ļoti lielā mērā uztrauc tas, ka adresētājs, viņam ir divas tiesības tikt uzklausītam. Vienas pirms mēs kaut ko uzsākam, un otras pēc tam, kad esam jau kaut ko paveikuši. Visbeidzot, mums ir zināmas bažas par to, kā tiks sadalīts uh, maksājumu nasta. Un kas tad to maksā? Parasti par to maksā nodokļu maksātāji gala beigās. Patreizajā momentā mums lielā mērā uztrauc tas, ka eh, maksājumu lielāko izmaksu lielākā nasta gulstas uz muitas iestādes pleciem gan uzglabāšanas, gan arī iznīcināšanas ziņā. Būtu vērts pieminēt arī informētību un informēšanas kampaņas. Preču zīmes turētājiem ir nepieciešama informācija, un ja mēs, piemēram, iznīcinam sīk preces vienkāršotas procedūras ietvaros, tad ir svarīgi, lai mums būtu pietiekama elastība par to informēt arī preču zīmes turētāju, lai preču zīmes turētājs zinātu, kāda ir problēma, varbūt, ka preču zīmes turētājs nav gatavs vai negrib neko darīt, un tomēr informētam tam ir jābūt. Kā jau es teicu, tātad piegādes ķēdē varbūt tālāk kāds jau arī tiks informēts. Un visbeidzot ceļotāju bagāža. Mums ir vairāki karstie punkti, ko darīt ar nelieliem, ar nelielu daudzumu preču ceļotāju bagāžā. Patiesībā par risku to mēs neuzskatām, kā piemēram citus importēšanas ceļus, Mēs ļoti lielā mērā apzināmies, ka komercpraksē e, paredzētas preces ir jāapkaro, piemēram, juvelieru izstrādājumu un pulksteņi, kas ir dārgi un kurus pat mazos daudzumos ievedot, tas būs nopietnas draudz tirgumu. Jā, bet ko darīt ar pasažieru bagāžu un kā to iekļaut viltošanas procesos Eiropas Savienībā? Iespējams, ka būtu jāiesaist arī preču zīmes turētāji, bet ar to arī beigšu. Drusk pārsniedz desmit minūtes, bet paldies! jūs drusciņi pārsniedzāt, bet jūs teiktais bija ārkārtīgi interesants, kas telo kungs, un daudz no mums noteikti nav aizdomājušies par to, ka pasažieru bagāžā var atrast arī viltotas preces, un noteikti, ka tas arī sasaucās ar viltošanas, pretviltošanas pasākumiem. Un tagad došu vārdu da, Tagad došu vārdu deputātiem. Hedas kundze varētos uzdot jautājumu, Kampas kungs vēlētos uzdot jautājumu, referents vēlas uzdot jautājumu, bet sākšu ar Koreira Kampas kungu. Mais queria agradecer ao Jurgen Kreutzmann a oportunidade que nos nu dá de eh, ter este. Um, tā paldies mm, par to, ka eh, devāt šādu iespēju, noturēt šādu uzklausīšanu un um, viedokļu apmaiņu. Par to gribēju pirmām kārtām jums pateikties priekšēdētāji. Manas bažas ir sekojošas Uh, un tās arī um, izskanēja iepriekšējā uh, uzklausīšanas raundā. Tad, kad mēs runājam par šo te definīciju par maziem sūtījumiem, jeb sīkpakām, tā ir milzu problēma. Kas ir sīkpaka? Mums jāskatās tālāk šajā konceptā. Bet uh, tagad runājot par tiesībām iznīcināt, tiesības iznīcināt mazpakas. Es uh, saprotu, ka, ka šobrīd situācija ir izgājusi ārpus kontrolas, bet te pašā laikā tā nav tik milzīga problēma, uh, lai ar to nodarbotos. Protams, ka ja mēs runājam par medicīnas, par zālēm, uh, Eh, tad eh, nu, tā ir tās, tās apdraud patērētāju veselību, bet ja mēs runājam par e-komerciju, mēs nevēlamies nekā samazināt e-komerciju vai arī uh, ierobežot tiesības uz e-komerciju, mēs runājam par pakalpojumu uh, un sniegšanu iekš uh, Eiropas Savienībā, bet tāpat laikā mums jārunā arī par šādu veidu preču saņemšanu ārpus Eiropas Savienības. Uh, Būs tiešie piegādātāji, importieri, eh, kuri sūtīs eh, kaut kādas preces pa, eh, kā sīkpaku. Un mēs esam ārkārtīgi ietekmēti no viss tā Eiropas Savienībā. Protams, ka būs arī trešā sesija, kur mēs runāsim par medicīnas, par bezpatentu medikamentiem, bet, diemžēl, es nebūšu klāt trešajā daļā. Un es domāju, ka tas būs viss tāds jūtīgākais jautājums, viss uh, sāpīgākais jautājums. Es vēlētos zināt, kāpēc ir Vācijā šobrīd ļoti liels um, arestu skaits 2010. gadā. Uh, kas noticis, kāda veida produkti šobrīd, mm, uz kāda veida pamata notiek šie aresti? Uh, Es saprotu, ka um, lielākā daļa um, nepareizi sūtīto produktu varētu būt medikamenti, bet es gribētu zināt, kas tad tur notiek. Mums, mēs strādājam pie uh, li, likumdošanas, kur vienmēr būs paradoxāla situācija, protams, būs pretrunas. No vienas puses mēs vēlamies ļoti kaut ko stingru, stingrus noteikumus, bet tāpat laikā, ja mēs pārkarā kaut ko pastingrināsim, tad mēs ietekmēsim e-komerciju un pieeju precēm pakalpojumiem mūsu iedzīvotājiem. Savukārt, ja mēs ļausim pārāk lielu visatļautību, atkal viss izies no rāmjiem. Un it īpaši, ja mēs runājam par uh, visatļautību medikamentu uh, sūtīšanā sīkpakās. Varbūt mēs varam <clears throat> grozīt 24. pantu, kas tieši runā par medikamentiem, un tur kaut kādus stingrākus noteikumus uzliktu. Uh, lai varbūt nenāktu klajā ar jaunu likumdošanu, bet uzlabotu esošo, lai arī tā ir veca. Jo um, tā likumdošana, kuru mēs visi gribētu atbalstīt, droši vien novest pie tā, kā mēs iznīcinātu e-komerciju. Uh, tālāk Hedskundzei došu vārdu no SND, viņa bērnu referenti šajā uzklausīšanā. Man nav tulkojums zin, uh, Zviedru valodā, bet man teica, ka es drīkstu izteikties Zviedru valodā, jā? Ja? Tātad patērētāju perspektīva ir ļoti, ļoti svarīga. Man šorīt mēs gāri runājām par uh, mazaizsargātiem patērētājiem. Šajā kontekstā arī tie ir ārkārtīgi neaizsargāti, vai mēs runājam par bērniem vai par slimējiem cilvēkiem. Uh, un produkti tādi kā medikamenti, ēdamais, dzeramais, arī rotaļlietas varētu būt ārkārtīgi veselību apdraudošas eh, šiem cilvēkiem. Es eh, biju 2008. gadā Šanhajā, priekšēdētājs arī tur bija misijā, Šanhajā mēs tur apmeklējām arī muitu, kā mēs varam runāt, eh, strādāt ar trešajām valstīm, lai apstādinātu šādu preču ienākšanu mūsu valstī, vai mums vajadzētu apmainīties ar informāciju, varbūt, ka mums vajadzētu pirmām kārtām nodrošināt, ka šādas preces netiek tur ražotas, nevis domāt, kā mēs viņas varam iznīcināt. Eh, mans jautājums ir komisijai par definīciju, jo šobrīd mums nav nekāda definīcija. Piemērs, ko mēs uzskatām par uh, viegli iznīcināmiem produktiem. Kas tas tāds ir? Kas ir maz sīkpaka atkal? Komisijai nav nekādu def ieteikumu definīcijai, bet tas, ko jūs šobrīd sakat, ir, ka būs deleģētie akti, lai noteiktu, kas ir definīcija. Varbūt, ka to labāk noteikt pašā regulā. Tas ir pirmais un lielākais jautājums komisijai. Paldies! Es gribēju. Uh, lai uh, komisijas pārstāvu pastāstītu mums pašās beigās kaut ko, uh, jo it īpaši par definīcijām. Jā, bet tagad lūkšu um, runātājiem mazus komentārus par to, ko viņi dzirdēja, nu, viens, viens otru prezentāciju, arī jautājumu un tā tālāk. Pirmam došu vārdu Kastelo kungam, pēc tam laika Leija kundzei un tā tālāk. Kastelo kungs, lūdzu. Uh, thank you. Yes, I agree. Paldies, es uh, piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Jā, uh, to, ko dara apvienotā karalista muita. Uh, mēs prioritizējam tādu preču izņemšanu un iznīcināšanu, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību. Jā, tā mēs daram. Bet daudz, kas, protams, ir atkarīgs arī no cita veida riskiem un riski izvērtējumu. Uh, un da daudz, kas nav šajā šajā arī statistikā, un proti tabaka, eh, kurus eh, apkaro nevis, eh, nevis viltošanas noteikumi, bet gan veselības noteikumi. Ja mēs runājam par Ķīnu, varbūt uh, piemēram, meklējot tabaks izstrādājumus, mēs atrodam uh, tur viltotu somiņu vai kaut ko citu. Uh, diemžēl tās ir divas dažādas muitas nodaļas, kas ar to nodarbojās. Bet ja mēs um, nemeklētu uh, viltoto vai, vai bez akcīzes tabaku, kas tiek iesūtīta no Ķīnas, mēs ne, neatrastu tik daudz uh, cita veida viltojumus. Uh, Eh, bet, nu, manuprāt, ja mēs centīsimies apkarot mazo eh, tātad mazo problēmas daļu, tātad atvērt un cīnīties pret sī, sūtījumiem sīkpakās, nu, mēs tikai paši sev paklapēsim pa plecu, bet problēma nepazudīs. Mums jārunā uh, ar lieliem ražotājiem, ar varas iestādēm, kaut vai Ķīnā. Mums jāizglīto patērētāji par bīstamību, šādu produktu bīstamību. Mums arī rīcības plāns sadarbībai ar Ķīnu, kā apkarot viltot preču ražošanu tā tālāk, kas jau ir darbojās, bet, nu, protams, ka tālu no pilnības vēl. Un tas būtu pareizais ceļš šiem. Paldies, tagad došu ceļu Volgan kungam. Jā, atsauce par uz to, kā, eh, ko, ko iepriekšējais runātājs teica, ir tas, ka muitai būtu jābūt resursiem nodarboties ar visiem šiem jautājumiem, jo 27 dalībvalsts viena no lielākajiem jautājumiem un galveniem jautājumiem ir muita, muitas sabiedrība, eh, sadarbība, un ja muitai nav resursi, uh, lai apkarot šādu veidu problēmu, milzīgu problēmu, nu tad mēs neko nevaram izdarīt. Un no biznesa perspektīvas mēs nevaram ļoti bieži arī identificēt, kā jau mēs teicām, muitniekiem nav tādu spēju tik ārkārtīgi labi uzražotus viltojumus atpazīt, bet tāpat laikā. Mm, mm, ja mēs varētu pirmām kārtām, ja mēs ā, pateiksim, ka uh, mēs, ne, mēs apturēsim sūtījumus <clears throat> no, piemēram, Ķīnas, tad mēs varam saņemt pretēju uh, rīcību no, piemēram, Ķīnas pastiesāžu puses un tādu, tādu veidu konfliktu mēs nevēlamies. Un, ja, jo ātrāk mēs atradīsim nepieciešamos resursus, lai um, muitas iestādes varētu darboties un lai mēs varētu sūtīt atpakaļ viltojumus, uh, Eh, kas nav bīstam veselībai, eh, un likt eh, nosūtītāju iestādēju un valstī ar to nodarboties, jo, jo labāk. Jūs, paldies, saka priekšēdētājs, jūs runājat kā praktiķis. Protams, ka tas ir va dalībvalstu varas iestāžu rokās novirzīt pietiekami daudz uh, Eh, resursu, un šī brīža ekonomiskā situācija mums nespēlē par labu, vai ne tā? Eh, Leikundze. Es saprotu, eh, ka runa ir par maz, jeb sīka paku definīcijas problēmu. Galvenokārt mēs runājam par regulu 1383 un ko tā mums piedāvā šajā ziņā. Uh, Tur tiek ierosinātas vadlīnijas par šo koncepciju. Mēs varētu iedvesmoties no definīcijas, kas pastāv pasta pakalpojumos un ko izmanto uh, universālā uh, pasta savienība. Tad, tad viņi nosaka zināmu iepakojumu veidu, zināmu svāru un tad līdz ar to definē sīkpaku. Uh, Un, protams, eh, varbūt uzreiz to nevarēs eh, īstenot, bet izmērs jau daudz ko nosaka, teiksim, var viegli nošķirt eh, sīkpaku no konteinera. Un man šķiet interesanti teikt, ka vadlīnijas varētu iedvesmoties arī no tā, ko šī starptautiskā pasta savienība dara šajā jomā. Runājot par tabakas preču viltojumiem, izmaksas, ekoloģiskās izmaksas, eh, tabakas iznīcināšana izmaksā dārgi. Tā ir diezgan dārga procedūra, bet, eh, lai iznīcinātu eh, alkoholu pudelēs, nu, tas eh, pieprasa īpašu materiā, īpašus materiālus. Tātad, ko es gribu teikt, eh, atvērot, attaisot šādu sikpaku, eh, var mm, atrast priekšmetus, kas ir jāiznīcina, izmantojot tās dārgākas procedūras, un tas viss būtu jāatrunā. Un šeit vadlīnijas varētu būt interesantas. Run mēs runājam, protams, galvenokārt par elektronikas cigaretēm un um, drēbēm, runājot par precēm, kas tiek konfiscētas. Now... Jā, paldies. Un tagad uh, runāsim visbeidzot par pēdējo sādaļu. Uh, mūsu trešā sesija. Nē, Štalverkungs vēlējās vēl izteikties, lūdzu. Uh, paldies. Es uh, gribēju atbildēt uz uh, jautājumu, kas man bija adresēts. Jautājums bija par to, kāpēc tiek 2010. gadā cik daudz uh, gadījumu ir, ir bijis un vai runa tur bija par medikamentiem. Uh, ne 2010. gadā mums iespējams uh, pāri pa 500 gadījumiem bija saistīti ar medikamentiem. Uh, un um, patērētāji apzināti pasūta šos medikamentus internetā, kaut arī zina, ka runa nav par legāliem medikamentiem. Mēs te sadarbojamies ar farmakoloģijas industriju un farmaceitiskiem uh, koncerniem, un uh, runa vienkārši ir par to, ka cena internetā ir zemāka, un līdz ar to mm, medikamentu likumīgums eh, nav tik ļoti interesants. Bet 2010. gadā futbola čempionāts izraisīja tik lielu ažiotāžu. Eh, futbola triko, jeb eh, tekrekli no taizemes nelegāli saržoti tika tātad ievesti masveidā Eiropā. Uh, Un likumīgi saražotie tēkrekli maksā 80 eiro, bet tad internetā no tā aizjums varēja par pāris eiro vēl ētāk to pašu pasūtīt. Nu, paldies par šo skaidrojumu. Un ļoti vienkārši īstenībā izskaidrojums bija, bet šogad būs el, elim, olimpiāde, tad uh, mēs visi būsim, būsim atkal tam gatavi. Katrai, katru gadu taču būs uh, kaut kāds sporta notikums, startautisks notikums, un uh, to atkal varam sagaidīt. Un visbeidzot, pēdējais aspekts, pēdējā sesija, tā ir, tās ir preces um, tranzītā, un šeit ir četri runātāji, lūdzu, ie, uh, ierobežo, iero, ievērojiet savu laiku. Bergstrom kungs, kas ir farmācijas industrijas federācijas pārstāvis, viņš neieradās, bet mm, Ila Lilī no šīs pašas organizācijas paņems, ieņems viņa vietu, un tagad došu vārdu tūlīt arī Ila Lilī. Un paldies priekšādātais, centīšos pavisam īsi izteikties. Es ļoti atvainojos Richard Bergstrom vārdā, jo viņš nevarēja tik ātri ierasties. Uh, Es esmu mm, lice, vicepriekšsēdētājs šajā FPA organizācijā, un man arī ir zinām pieredze. Pavisam ātri, FFP, kas tas tāds ir? Jūs teicāt, ka tā ir federācija, kas, pār, kas pārstāv inovatīvu farmācijas, inovatīvu farmācijas industriju, un mēs apvienojam 36 uh, Mm, kompānijas, lielākās farmācijas kompānijas, un mūsu paspārnē ir um, 40 tūkstoši darba vietu. Tagad runāšu par precēm tranzītā, un pēc tam runāšu vēl par dažiem punktiem, kas izskanējuši jau debatēs. FPA ir strādājusi eh, ļoti daudz pie tā, lai apkarotu um, vidu, viltotos medikamentus un to Eh, nokļūšanu tirgū. Pirmkārt, medikamentus, kuriem nav aktīvo vielu, eh, kuri pilnībā viltoti, tātad tas ir nekas, šiem vienkārši sasmalcināts pulverīts, un otrais, eh, kurš medikamenti, kuri satur bija dzīvībai bīstamas vielas, kas noved dažkārt arī pie pacienta nāves. Un it īpaši šāda veida produkti ir ārkārtīgi uh, bīstami. Un attīstības valstīs pat va, viena trešdaļa medikamentu, ņemot vērā Pasaules veselības organizācija inf, eh, informāciju, eh, ka ir, tā ir viena trešdaļa medikamentu, kas tiek patērēti Eiropas Savienībā, kas ir viltota. Un Eiropa izmanto savu geogrāfisko situāciju uh, pasaulē, uh, tātad mēs atrodamies visi centrā un Briselē. Uh, uh, bija tika izņemtas pretmalārijas zāles, kurās vispār nebija ne mazākā aktīvo vielu, e, kas e, apkarotu malāriju. Tas nozīmē to, ka cilvēki ierodās um, Āfrikā, um, un viņi, viņi nav saņēmuši pretmalārijas zāļu devu, un tas varētu novest pie šādu cilvēku nāves. Ir arī austrum, ziemeļa austrum Āzijā, kur ir uh, tāda veida medikamenti, kas tikai un vienīgi ir, kas ir, satur antibiotiskas vielas un kas uh, veido tādu kā pieradumu šādām zālēm. Un tad es gribēju vienkārši šiem praktiskajiem piemēriem parādīt, cik ļoti uh, sāpīgs un svarīgs ir šis te jautājums. Un ar zināmām bažām mēs redzējām, uh, to, ka komisijas darba dokumentā nav atsauce uz pārba, atsauce uz to, ka būtu nepieciešams pārbaudīt uh, medikamentus Eiropas, uz Eiropas robežām. Mūsuprāt, tas ir ne tikai patērētāju jautājums, bet arī um, publikas iedzīvotājums. Un es domāju, ka visiem, visām precēm, kur ir nu, kaut neliela norāda uz medikamentu klātbūtni, būtu jāpār, jātiek pārbaudītām kaut kā īpašā veidā. Tas, ir, tas nav pretrunīgs jautājums, ņemot vērā uh, to, cik, uh, kas notika 2008. gadā, eh, un tur um, mēs vairāk, eh, tur tika ieturētas preces, kurās tika ražotas bez patenta medikamentiem, un eh, Eiropas Savienība diemžēl nespēlē pietiekami lielu lomu, eh, lai apkarotu vai, vai sadarbotos uz tād, ar tādām valstīm, kuras ražo medikamentus ar patentu un eh, pretēji bezpatenta medikamentiem. Tātad eh, šis ierobežotais gadījumu skaits 2008. un 2009. gadā tikai pacēla mūsu bažas, bet neatbildēja ne ar kādu risinājumu. Uh, Un eh, šobrīd ir tikai tas, ka eh, preces šāda veida bezpatenta medikamenti tiek atklāti, pārbaudīti, bet Eiropas Savienībā nav tāda likumdošana, kas legāli ražotu medikamentu, bet kurš ir ražots attiecīgā valstī, kurā nav pieprasījums pēc patenta, ienākt Eiropas Savienības tirgu. Un līdz ar to mēs absolūti neko nedaram. Uh, lai apturētu šāda veida preču neienākšanu uh, Eiropas tirgū. Vēl viena lieta, ko mēs, par ko mēs runājam, maz sīkpakas. Sīkpakas ir arī mūsu milzu bāža, jo medikamenti ir it, it, it, ir tik mazi, ka nu, gandrīz vienmēr par tiem mēs runāsim kā par sīkpaku. Uh, Eh, medikamenti pat ar augstu vērtību, tātad, eh, kas ir ļoti dārgi, var tikt iepakoti eh, pāris gramus smagā paciņā. Līdz ar to mm, mūsuprāt nevarētu definīcija ierobežot tikai un vienīgi ar mm, ar svāra ierobežojumiem. Mēs pagājušajā gadā esam novērojuši to, ka 68, tās, 68 pre, procenti sīkpaku satur, eh, sīkpaku, eh, kuras aizturēja eh, Interpols pārbaudīja trīs dienu tādā kā um, kampaņa veidīgā pārbaudē, uh, kad šīs te nelegālās sīkpakas 68% tur bija uh, medikamenti. Un uh, arī Frankfurtas lidostas muitas nodeļa nāk klajā ar līdzīgu ciparu. Ir tūkstošiem nelielu sīkpaciņu, būtībā pat arī uh, vēstuļu, kuras satur medikamentus, kas ir vai nu bez, bez licences ražoti, vai arī vispār viltoti. Un uh, šīs te, šī tendence, uh, kas ir mūsu, uh, drauds mūsu veselībai, uh, nu, nedrīkst, mēs nedrīkstam mm, aizvērt acis uz to un runājot ar muitu. Uh, muita pati ir uh, e, nepatīkam pārsteigta ar uh, šo milzīgo ciparu un muitas m, darbinieki ir teikuši, ka, lai atvērtu vienu aploksni, un ir jāizpild 45 minūšu garas muitas formalitātes, un ja to laiku mēs varētu samazināt, tādējādi iedomājieties, cik vēl daudz viltotu medikamentu muitnieki varētu aizturēt. Un uh, mēs jau runājām par sīkpakām, kuras ienāk no, no trešajām valstīm. Tādēļ mūsuprāt ļoti būtu svarīgi, lai uh, būtu datu bāze, kurā, uz kuru varētu paļauties un lietot visā Eiropas Savienībā, tīpaši ņemot vērā to, ka šobrīd jau ir eh, tādas kā bandas, kas stāv aiz medikamentu um, online um, aptiekām. Uh, Um, un uh, šādas šādas online iespējas iegādāties tīmekļa vietnē, uh, tur uh, viltoto preču īpatsvars ir tuvu 90%. Tātad būtībā cilvēki apzinās to, ka viņi iegādājas viltotas preces, bet vienkārši tās ir lētākas. Līdz ar to es domāju, ka varbūt, ka mums vajadzētu ķerties vēsim pie ragiem un apkarot uh, Uh, zāļu iegādi tīmekļa vietnē, ja vien uh, vai šādās e-komercijas vietnēs, izņemot gadījumus, kad um, notiek ja, preču iegāde tieši no ražotāja. Un uh, tāpēc mums būtu varbūt jāapmainās ar informāciju, jāuzliek vēl stingrāki noteikumi uh, online aptiekām, uh, piemēram, atvērt savus finanšu datus vai arī eh, piegādāt licences vai ko tam, tam līdzīgu. Un šis jautājums ir eh, kritisks un eh, šāda informācija vispār nav minēta dokumenta uzmetumā. Un apdraudējums veselībai būtu jāliek mūsu uzmanības pirmajā vietā, jo Eiropas Savienības pacientiem, patērētājiem mēs eh, šobrīd nepalīdzam, vēl mazāk mēs palīdzam eh, pacientiem, cilvēkiem ārpus Eiropas Savienības. Un eh, tas medikamentu vilnis, kas šobrīd plū pārpludina Eiropu, tas ir vienkārši vārdiem neaprakstāms. Un kā jau es teicu, uh, mūsuprāt, būtu jāķerās tieši pie uh, online aptieku un uh, bandu, kas stāv aiz tām eh, apkarošanas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Paldies, tas bija vienkārši lielisks piemērs tam, kā var cīnīties par šiem jautājumiem. Jūs mums sniedzāt ieskatu šajos jautājumos. Bet mēs paliksim farmakoloģijas pusē, jo nākamā runātāja Lidija Mallo, kas ir Eiropas bezpatenta medikamentu asociācijas vecākā espert, eksperte. Godētā Mallo kundze, desmit minūtes arī jums. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties IMPO komiteju un jūs, priekšsēdētāja kungs, ka jūs uzaicinājāt mani runāt šajā uzklausīšanā, un es vēlētos jums sniegt Eiropas bezpatenta medikamentu asociācijas viedokli. Mūsu asociācijā ir iestājušās pārpa tūkstots kompānijām, pārpa 34 Eiropas valstīm, un mēs runājam par 18% farmakoloģisko produktu vērtības, un tas ir apmēram 30 miljārdu eiro gadā 27 Eiropas dalību valstīs ģenerisko medikamentu daļa. Un mēs esam aprēķinājuši, ka mūsu asociācijā darbu ņem 150 tūkstoši strādājošo. Un brīdī, kad patents beidzās, cena medikamentam samazinās par 30 līdz 90 procentiem un par vienu produktu par tā vietu tirgu var cīnīties no 10 līdz 30 kompānijām. Es jūs varbūt iepazīstināšu ar mūsu kompānijas, ar mūsu asociācijas skatījumu uz jauno regulu un arī ar vairākiem tranzīta aizturēšanas gadījumiem vairākās dalību valstīs. Vispil, vispirms, protams, ka viltojumu globalizācija un arī interneta Tirzniecība ir ļoti nozīmīga problēma, un EGA uzskata, ka daudzās dalību valstīs gan eh, muitas iestādes, gan arī daudz citas iestādes tām būtu jānodrošina viltoto produktu ienākšana Eiropas Savienības teritorijā. Protams, ka medikamentu viltošana ir krimināli sodāms pārkāpums, un tāpēc būtu jānošķir bezpatenta medikamenti no viltotajiem medikamentiem. Pretēji viltotajiem medikamentiem bezpatenta medikamentiem tiek piemērot ārkārtīgi strikti drošības pasākumi, un bezpatenta medikamenti ir tikpat droši kā patenta medikamenti. Bezpatenta medikamenti, bet viltotie medikamenti toties ir viltots produkts, kas pilnīgi noteikti izraisa sabiedrības veselības un personu dzīvības risku. Un e, ņemot vērā visus šos aspektus, mēs varētu runāt par īstiem ģenēriskajiem medikamentiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir tikuši aizturēti Eiropas Savienībā. Minēšu vairākus piemērus. Un viss e, pazīstamākais piemērs e, vietu uh, ņēma Nīderlandē, kas notika. E, bija vairāki sūtījumi, kurus bija sūtījusi vairākas e, bezpatentu medikamentu asociā... E, kompānijas, kuras sūtīja savus ražojumus uz Brazīliju, Kolumbiju un Beru. Un rezultāts bija tāds, ka šīs preces, kas bija tranzītā Nīderlandē, tika klasificētas kā viltotas, jo patents šiem medikamentiem vēl bija spēkā. Šis gadījums tika plaši atspoguļots prese, presē, medikamenti tika nosaukt par viltotiem, un tas eh, pilnīgi noteikti radīja nepatiesu skatījumu uz bezpatenta medikamentu industriju. Protams, tas radīja arī diplomātisku trauksmi Eiropas Savienības, Indijas un Brazīlijas attiecībās. Komisija ir mēģinājusi cīnīties pret šiem jautājumiem, nākus klajā ar regulas priekšlikumu, un tāpēc es jūs iepazīstināšu ar Eiropas bezpatentu medikamentu asociācijas skatījumu uz šo regulu. Runājot par tranzītu, par to runā 17. jaunā regulas priekšlikuma preambula. Ja man asociācija ir pareizi izpratusi, tad šajā preambulā, ja pret kādu tiek īstenota uh, eh, pārkāpuma procedūra, tad uh, to var izdarīt tikai tad, ja medikaments ir paredzēts izmantot Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Mūsuprāt, šī preambula nav pietiekami skaidra, jo kā tad patiesībā klients var zināt, vai uh, medikaments var būt viltots vai nē. Ir nepieciešama papildus paskaidrojuma, un es nezinu, kā šie paskaidrojumi tiks sniegti. Iespējams, ka paskaidrojums šai preambulai zemesvītras piezīme, atsevišķas vadlīnijas, to vēl parlamentam spriest. Mēs, kā bezpatenta medikamentu asociācija, vēlētos ieteikt, ka vadlīnijām vajadzētu būt uh, noformulētām sekojoši muitas iestādē ir jāsazinās ar saņēmēju un tad jānoskaidro, par ko iet runa un normālos apstākļos, ja nekas no iepriekš minētā nav spēkā, tas nozīmē, ka konkrētajā valstī medikaments tirgu palaist netiks, un tas nozīmē, ka tas netiks izplatīts. Tas ir mūsu priekšlikums. Mēs vēlētos ieteikt arī sekojošo. Muitas iestāde varētu pajautāt bezpatenta medikamentu ražotājam ar vēstules palīdzību izskaidrot un panākt savu veidu kompromisu, piemēram, ka konkrētais sūtījums nav domāts tranzītam konkrētajā dalību valstī, un līdz ar to arī netiks tajā izplatīts. Cits regulas aspekts ir definīcijas. Mēs e, ļoti lielā mērā novērtējam to, ka tiek nošķirtas viltotās un bezpatenta kategorijas. Tātad vispirms runa iet par pirāta gadījumiem, par viltotiem gadījumiem, runa iet par preču zīmes viltošanu. Un visbeidzot ir trešā kategorija, kurā iestiekam ieskaitīti mēs, tātad bezpatenta preču ražotāji. Un tas lielā mērā sasaucās arī ar viltošanas definīciju, kas tiek izmantota uh, starptautiskā līmenī, tā tad viltošana, viltotas preces, pret tām nedrīkst, pret bezpatenta medikamentiem nedrīkst tikt piemērota tāda pati procedūra kā pret viltotām precēm, piemēram, Louis Vuitton rokas somiņa pilnīgi noteikti ir krimināla noziegums, kamēr bezpatenta medikamentu pārdošana ir legāla, un tomēr patentu pārkāpumi tiesā var aizņemt gadus, izskatīšana tiesā var aizņemt gadus, un nevajadzētu patentu pārkāpums vai pat neskaidrus gadījumus sajaukt ar pilnīgi noteikti kriminālu noziedzniekiem. Kā tas ietekmē patērētāju veselību? Šajā slīdītē jūs varat redzēt, ka, piemēram, uh, viltots medikaments tiek pielīdzināts preču zīmes viltojumam, un ar to nodarbojās sabiedrības veselības iestādes. Mēs varam runāt par neefektīviem medikamentiem, kas tiek pārdoti legālās aptiekās, un patiesībā šobrīd nav nekādas kvalitātes kontrolas produktiem. Un patiesībā iespējams, ka medikamentā pat nav aktīvās vielas, un tāpat var nogalināt Otra pārkāpuma procedūra ir tā saucamā patentu pārkāpuma procedūra. Un vēlētos uzsvērt, ka šeit nav nekāda riska. Kāpēc? Mūsu medikamenti ir starptautiski atzīti, to ir atzinušas atbilstīgās iestādes, ir nodrošināta adekvāta kvalitāte un katram, katram ražojumam tiek piemērota kvalitātes kontrole. Tātad šeit mēs runājam par savu veidu komerc strīdu. Iespējams, ka patents nav pietiekami spēcīgs, vai mēs bezpatenta medikamentu ražotāju uzskatām, ka patents ir beidzis darboties. Līdz ar to mēs runājam par farmakoloģiskiem ražojumiem, un pilnīgi noteikti tas neizlaiž draudz patērētāju veselībai. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka regulas priekšlikumā vajadzētu runāt 17. preambulā par um, padomiem muitai un kā varbūt medikamenti tiek izpratīti vai kas notiek ar šo medikamentu transītu valstī. Mēs uzskatām, ka vajadzētu nošķirs ar dažādām definīcijām un mēs uzskatām arī, ka medikamenta ražotājam ir jābūt uzklausītam. Patreizējā regulā šāda klauzula paredzēta netiks. Un vēl bez tam jautājums ir arī par produkta aizturēšanas procedūru. Un eh, kad tiek ir ticis pieņems lēmums par aizturēšanu, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai vienas dienas laikā tas eh, tiktu paziņots gan sūtījuma saņēmējam, gan arī uh, bezpatenta medikamentu ražotājam, jo ir bijusi tāda situācija, kad medikaments ir aizturēts jau kādu laiku un neviens par to nezina. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai medikamenta analīzes netiktu paņemtas aizturēšanas brīdī, bet jo tad procedūra var būt savādāk un varbūt medikaments netiek uh, adekvāti saglabā, uzglabāts, bet tam ir jānotiek adekvātos klīniskos apstākļos. Un visbeidzot, mēs vēlētos pieprasīt, lai medikamenti tiktu uzskatīti par pārtiks produktiem un netikt aizturēt ilgāk par trīs dienām, jo ir tādi medikamenti, kuriem ir nepieciešama uzturēšana un uzglabāšana augstumā, un tas arī pārkāpi normālu nosūtīšanas ķēdi. Piemēram, apvienotajā karalistē pārtiks sūtījums nedrīkst tikt aizturēts ilgāk par piecām dienām. Līdz ar to es uzskatu, ka godīgiem bezpatenta medikamentiem nebūtu jāpiemēro aizturēšanas procedūra, un patiesībā vajadzētu galveno uzmanību muitai vērst uz preču zīmes viltotājiem un uz kriminālu noziedzniekiem. Un visbeidzot, vēlētos pieprasīt Eiropas parlamentam, piemēram, nesamazināt iedzīvotājiem iespēju nopirkt bezpatenta medikamentus, jo, protams, to nevar pielīdzināt preču zīmes turētājam, patentu turētājam un pārējiem. Paldies! Uh, uh, uh, paldies! Um, tā bija ļoti informatīva prezentācija, un slaidu mums arī ir, kas ļoti palīdz. Un tagad es aicināšu izteikties Nīlu Narimanu kas eh, ir eh, FESI organizācijas vicepriekšsādātājs. Tā ir eh, Eiropas sporta preču rūpniecības federācija. Un um, tur, viņš tur vada uh, IPR komiteju. Un, um, man prieks, uh, ka jūs šodien esat šeit. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdātājiem! Referenta kungs, es, eh, man tas ir liels gods eh, šeit uzstāties um, šajā mm, publiskajā uzklausīšanā. Mūsu rūpniecība ir tas ļoti svarīgi, man nav jāskaidro, kāpēc. Sporta preču rūpniecība ir eh, viena no tām rūpniecībām, kas ir visvairāk uh, skartas, runājot par fenomenu, par kur runājam šodien. Es šeit eh, pārstāvu Fezī, kas ir Sporta pretrūpniecības eh, federācija Eiropā. Fezī eh, pārstāv 1800 sporta preču ražotājus Eiropā. Fezī ir 11 Nacionālas sporta preču federācijas. Logo varat redzēt šajā slaidā. Un kopumā Eiropas sporta preču rūpniecība nodarbina 6400 um, Eiropas pilsoņus un gada apgrozījums ir 65 miljārdi eiro. Ar mūsu federāciju šeit jūs varat redzēt mūsu biedrus. Es gribētu runāt uh, par uh, pārskatīto komisijas regulas uh, priekšlikumu muitas iestāžu darbībai. Es vēlos arī teikt, kā FESI kopumā vērtē komisijas priekšlikumu. Un pirmkārt, pozitīvs signāls mums ļoti patīk, ka um, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi ir iekļauti apvērumā, iekļaujot arī paralēlo tirzniecību, tiesību turētāju situāciju, sadalas sistēmu, kvalitatīvu sadalas sistēmu Eiropas Savienībā, bet um, kas mums visvairāk pateikt, ka ir tas, ka paralēlā tirzniecība tiek um, apkarota. Viltotāji e, sajauc preces bieži, lai e, palielinātu pārdoto preču skaitu. Tad arī par vienkāršoto procedūru un um, tās e, obligātā izmantošana, tas palīdz zīmoliem, kā mūsu zīmoliem, un um, palīdz intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzībai. Bet ir arī daži deficīti, par kuriem mūsu biedri ļoti norūpējušies. Pirmkārt, komisijas priekšlikumām trūkst uh, atbildības starpniekiem tādiem kā pārvadātāji. Esmu noklausījušies Vanda Pēra kunga prezentāciju, un man ir grūti nekomentēt viņa izteikumus šeit. Jo mēs uzskatām, ka tas vienkārši ir netaisnīgi uzvelt visu slogu, iznīcināšanas un uzglabāšanas slogu tiesību turētājiem, kas galu galā nav nepavisam iesaistīti viltošanas biznesā, un um, starpnieki kā jau, teiksim, kuģu īpašnieki un tā tālāk ir daudz tuvāk pārkāpējiem, salīdzinot ar tiesību turētājiem. Mēs nesaprotam, kāpēc viņi var atzīt, ka līguma partneri ir zināmi, bet nedrīkst tos atklāt. Es varu minēt vairākus, da, daudzus piemērus, kad eh, preču eh, saņēmējs vienkārši tā kā norādīts nepareizi. Līdz ar to līguma partneri ne, netiek saukti pie atbildības par to, ko viņi dara. Būtu labi paredzēt regulā noteikumus, eh, kas vismaz uzlikto zināms pienākumus starpniekiem piedalīties izmaksās vai pat uzņemties uh, pilnīgi visas izmaksas. Runājot par eh, precēm tranzītām, eh, tā ir vislielākā problēma sporta preču rūpniecībai. Nu, vispārīgi jāsaka, jā, preces tranzītā vairs netiek apturētas Eiropa, pie Eiropas Savienības robežām, tad varu garantēt, ka turpmāk mums eh, nemaz nav jārunā vairs par šo regulu. Uh, vai par eh, seiku pakām vai eh, ceļotāju bagāžu, jo viltotāji izmantos eh, šo robu, lai nosūtītu kontrabandas preces ar tranzītu precēm. Te daudz piemēru no Meksikas un Dienvidāfrikas, kur viltotāji jau izmanto šo robu likumdošanā, lai nosūtītu savus ražojumus Man nešķiet, ka mums vispār būtu vajadzīga šī diskusija par precēm tranzītā. Ja mēs uh, nerunātu, teiksim, par viltotajām precēm, bet uh, eh, uh, eh, kodola materiāliem vai uh, ieročiem vai bēgļiem, teiksim, ja tiek atklāti, tiek uzietas konteiners ar bēgļiem no, no Afrikas vai Panāmas. Tad nevien, taču neviens neteiktu, ka mēs tagad šiem bēgļiem nevaram skarties, viņi taču tiek uzskatāmi par tranzītu precēm. Tā kā es uzskatu, ka šie noteikumi jāpārskata. Virtuāli tiesību turētājiem nav iespējams pierādīt, ka viltotās preces domātas Eiropas tirgumu, tā ka uzlikt viņiem šādu pienākumu, pierādīt, ka preces nav tranzītā, tas praktiski nav izdarāmi. Kad viltotāji importē preces, un, jā, ja muitas iestāde viņus neaptur, tad eh, preces nonāk noliktavā un mm, pakāpeniski tiek izpārdotas, un muitas eh, iestāde kontrolēt šo procesu nevar. Piemēram, 2008. gadā 7% no visām eh, muitas konfiscētajām precēm bija preces tran tranzītā. Tran un uh, kopskaits, priekšmetu kopskaits. Atvainojiet, sakrunātājs 42, tātad uh, procenti no viltotajām precēm tika konfiscētas un 7% uh, no tām bija preces tranzītām. Tas nozīmē, ja mēs nekontrolēsim, ne apturēsim. Tranzītpreces mēs nekonfiscēsim daudzas um, viltotās preces. runājot par uh, preču zīmes uh, tiesībām, esmu dzirdējuši par uh, farma, farmakoloģiskiem preparātiem un um, bezpatentu medikamentiem. Tas svarīgi ir izšķirt eh, šīs koncepcijas, jo tās ļoti atšķirīgas. Es sapratu, ka pastāv vienošanās starp eh, Eiropas Savienību un Indiju un Brazīliju, kur Eiropas Savienība mm, apņēmusies nepārbaudīt eh, bezpatentu medikamentus, bet tam nav nekāda sakara ar viltotajām precēm vai viltotajām prečmarkām, preču zīmēm. Tas droši vien arī viss no manas puses. Paldies par uzmanību. Well, thank you for, um, for some very clear and some very good examples. And... Paldies! Šeit mēs dzirdējām ārkārtīgi daudz interesantu piemēru, un uh, es uh, vēlējos tikai pateikt, ka mūsu referentam un arī nākošajam referentam būs daudz sakāmēs par šo konkrēto ideju. Un mūsu pēdējais un nākamais eksperts ir Luc de Blek, kas ir eh, Nīderlandes pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā muitas atašais. Un tagad uzklausīsim jūsu viedokli par to, kā darbojas muita Nīderlandē. Eh, dank u, eh, voorzitter. Ik wil u allereerst hartelijk danken voor de uitnodiging om hier het woord te voeren over van intellectuele eigendomsrechten door de douane een uh, belangrijk onderwerp en ook heel actueel. Ja, paldies. Man tieši ļoti interesē uh, eh, autotiesības, autotiesību eh, aizsardzība muitas iestādēs. Un um, es mēģināšu ievērot arī laika limitu, stāstot jums par šo tematiku. Uh, Es runāšu nīderlandiešu valodā, bet, nu, prezentācijā man sagatavot slaidu sagatavot angļu valodā, lai jums vieglāk būtu sakot līdzi. Es piecos punktos sākumā pastāstīšu, par ko būs mans referāts. Pirmkārt, vēlos pieminēt um, patērētāju veselību un drošību Eiropā un ārpus Eiropas. Un šeit mēs piekrītam, ka šī regula var palīdzēt um, to nodrošināt. Turklāt mums, uh, mēs uzskatām, ka muitas, muitas loma jābūt objektīvai, un tas ir atsevišķi jāatspoguļo pārskatītajā tekstā. Treškārt, uh, svarīgi ir aplūkot iesapturētāju situāciju, ceturtkārt, runājot par medikamentiem tranzītām. Uh, Mūs interesē, vai uh, viss jāskata no Eiropas Savienības perspektīvas, vai jāpiesaist arī trešo valstu likumdošanu. Un piektkārt, uh, mums um, mm, šķiet, ka uh, vajadzētu domāt ne tikai par bezpatentu medikamentiem, bet arī par preču zīmēm un ne medikamentiem tranzītām. Sākumā pievērsīšos muitu lietas objektivitāti. Objektivitāte nozīmē, ka jābūt līdzsvaram starp uh, tiesību turētām interesēm un uh, citām grupām, teiksim, uh, pārvadātāji. Vienlaikus muitas iestāde jāuzņemas papildu funkcijas. Mums ir um, Eiropas Savienībā atsevišķas jomas, kas nav pilnīgi harmonizētas. Un no otras puses mums gan ir ļoti labi harmonizētās muitas eh, eksporta noteikumi. Runājot par eksportu un par tranzītu, jāprecizē autortiesību noteikumi attiecīgus tiesību aktos. Svarīgi tas, kas notiek internetā un kā nodrošināt veselību un drošību tur. Bet jādomā arī par autortiesībām. Es jau pilnīgi atbalstu to, ko jūsu komiteja saka. Par to jādiskutē citā telpā. Ka tas gluži nav pielīdzināms sīkpakam tra tranzītā. Bet runājot, runājot par tranzītu, šeit mūtas iestādēm ir dažādi pasākumi, kas ir, at, kur efektivitāte tad ir atšķirīga. Un svarīgi ir, ka muitas iestādē ir neatkarīga objektīva loma. Un tagad, ja muitai piešķirt jaunas funkcijas vai jaunas kompetences, šī objektivitāte var mazināties. Teiksim, ja muita drīkstēs tagad piemērot sankcijas tiesību turētājiem. Mums šķiet, ka tieši tas izriet no priekšlikuma šobrīd. Vai arī pakaļdarināto preču definīcija šī brīža priekšlikumā. Pagadām tā nosaka, ka tās esot preces, pie kurām eh, tiek pārkāpts pret zīmolu, zīmola tiesībām, bet juridiski juridiski jāskata šis jautājums. Un, um, nu, lūk, tagad muitas iestādēji jāpieņem juridisks lēmums par to, vai ir uh, pārkāpums pret zīmolu. Un tas nozīmē, ka šajā brīdī muitas iestāde vairs nav objektīva. Kā jau referents teica, viņa ievada pašā sākumā Ir nepieciešamas papildu diskusijas eh, par to, kā mainīsies muitas iestāžu loma un pēc jaunā tiesība akta pieņemšanas. Eh, Pat tranzīta precēm runājot, arī šeit nepieciešams vairāk līdzsvara. Un tas nozīmē, ja muitas iestāde cīnīsies pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, tad uh, muitas iestādi iejauksies arī preču plūsmā, un uh, tas var kaitēt uh, preču brīvajai apritei. Tas uh, atkal var izraisīt uh, konfliktus starp attīstības valstīm un Eiropas Savienību. Nesenais piemērs - dažsūtījumi, medikamentu sūtījumi 2008. gadā. Nīderlandē tika konfiscēti bija aizdomas par pārkāpumiem pret patentu un PTO, jūs zināt, šeit iespējams var piedāvāt risinājumu. Tādējādi, precīzāk definējot intelektuālā īpašuma tiesību noteikumus, un šeit regula var palīdzēt. Mēs šeit gan nerunājam vairs par pagātni, bet par šodienu un uh, nākotni. Bet priekšnosacījums tam visam ir vēl kāds aspekts. Proti, intelektuālā īpašuma tiesību efektīva īstenošana. Un tam ir nepieciešama sadarbība starp tiesību turētājiem un valsts iestādēm. Tiesību turētājiem praktiski un juridiski jādod iespēja īstenot savas tiesības eh, muitas eh, statūtu ietvaros, eh, lai efektīvi rīkotos. Un viņam arī nekas vairāk nav jādara, lai viņa darbība nepalēninātos nevajadzīgi. Vismaz Nīderlandē mēs tam pievēršam lielu uzmanību. Un komisijas priekšlikumā arī par to ir runa 2009. gadā. Eh, te notika arī dialogs starp nacionālajām muitas iestādēm un farmakoloģijas sektora pārstāvjiem, un rezultātā ir eh, arī kopīgā deklarācija, kur eh, tas ir īpaši izcelts. Nīderlandē autortiesību jautājumus izskata nevis mūsu iestāde, bet uh, tiesas, nacionālās tiesas. Mums ir vairāk spriedumi, augstākās tiesas spriedumi Nīderlandē, un um, kopien tiesas uh, ģenerālprokurors uh, spriedumā Philips un Nokia. Tam piešķēra pavisam jaunu niansi. Un tur runa bija par to, ka, ja preces nonāk Eiropas tirgu, tad nevar runāt par autortiesību pārkāpumiem un nevajadzētu konfiscēt šīs preces. Tātad, ka runa nav par eh, patentu pārkāpumu. Bet šeit gan mēs runājam par eh, precēm tranzītā, un mūs ļoti interesē, ko šeit eh, lems tiesa pirmkārt, un kā šie tiesas spriedumi, esošie tiesas spriedumi atspoguļosies regulā. Man arī interesē, kā var apkarot labāk pakaļdarinājumus un aizsargāt uh, preču zīmes. Un daži jautājumi par medikamentiem vēl būtu jāprecizē. Acīm redzot, pārstrādātajā tekstā uh, ir paredzēti atsevišķi kriteriji dažādām preču kategorijām. Uh, bet svarīgi ir um, kopā nezaudēt un uh, tranzīta precēm paredzēt vispārīgus noteikumus, īpaši attiecībās ar trešām valstīm. Runājot par tranzīta precēm, teiksim, uh, mūsu mēķis ir um, preces piegādāt, bet uh, vienlaikus arī apturēt, ja ir aizdomas par viltojumiem. Un šeit priekšlikums vēl pietiekami skaidrs nav. Mēs esam pilnīgi gatavi kopīgi ar komisiju strādāt un uh, padarīt idejas skaidrākas. Un šodien pēcpusdienā mēs jau dzirdējām ļoti interesantus priekšlikumus teksta uzlabošanai. Es te nedaudz pārsniedzu laiku, atvainojiet, bet es te gribētu tomēr vēl īsi apkopot. Pirmais punkts veselības un drošības um, apsvērumu dēļ patārātājiem Eiropā un ārpus Eiropas uzskatām, ka ir jāstrādā, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Vēlamies paturēt mūsu iestāžu objektivitāti, treškārt piekrītam komisijai, ka jaunajai versijai jābūt drīzāk pieticīgi attiecībā uz uh, tiesību turētā lomu, runājot par um, ceturtkārt bezpatentu medikamentiem un medikamentiem tranzītā būtu jāatspoguļo labāk trešo valstu intereses un piektkārt preču zīmes uh, vajadzētu varētu integrēt uh, noteikumos par precēm tranzītā. Paldies, paldies mūsu pēdējiem ekspertam un būs uh, interesanti dzirdēt, vai visi paneļa diskusijās piedalošies piekritīs jūsu secinājumiem. Bet tagad redzēsim, vai mums ir palikuši kādi deputāti, kas vēlētos uzdot jautājumus. Rīles kundze vai vēlētos uzdot jautājumu? Nē, referent kungs. Ja nē, tad es domāju, ka mēs varam noslēgt šo sarunu raundu, trešo sesiju, un es došu vārdu Pulenkungam, varbūt vienu minūti, tā tad eh, dzirdēt, ko jūs par to domājat, un ja ir citi runātāji, kas vēlētos vēl ko piebilst, tad es došu vārdu arī tiem. Un visbeidzot, Ederī kundzei arī jums būs vārds no komisijas, teiksim, piecas minūtes, un tad noslēgumā došu vārdu referenta kungam. Ja ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties, tad, protams, jūs esat aicināti. Jā, Ņūman kungs vēlas ko teikt. Jā, un, protams, polijas prezidentūra vai vai kā gan to spēju aizmirst. Sanders kungs. Un vēl viens runātājs no Eiropas komisijas. Labi. Tā tad redzēsim, vai mums visiem pietiks laika jeb varētu teikt tā, izmantojiet laiku ekonomiski. Mums bija ļoti interesants prezentācijas, un, protams, ka mēs vēlētos dzirdēt eh, arī no jums, Pulankungs. Jā, es eh, varbūt runāšu pusminūti, ja es spēšu. Protams, ka mēs varam būt viensprāts par to, ka vienīgais ceļš, kā turpināt strādāt, ir vienoties par to, uh, ka patiesībā viltoti produkti un ražojumi ir bīstami un mums ir jācīnās pret viltošanu gan Eiropā, gan arī tranzītā un ar tranzītu valstīm. Un eh, būtu tikai un vienīgi svarīgi pieminēt arī to, ka likumīgi ražotas preces, patenta preces, nē, es atvainojos. Uh, likumīgi ražotas bezpatenta preces un ražojumi Eiropas Savienībā, tām ir jābūt likumīgi apstrādātam Eiropas Savienībā un tās aizturēt nedrīkst. Un kā jau mēs to dzirdējām, Ega to teica un to pieminēja arī Nīderlandes muitas pārstāvis un to pilnīgi noteikti uztvēra arī Eiropas bezpatenta medikamentu asociācija un arī patentu asociācija Eiropā. Un es esmu viensprāts, ka ja prece ražot likumīgi, tā pret to ir arī likuma ietvaros adekvāti jāizturs. Malo kundze, jā, es vēlētos piebilst, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai muitai būtu izstrādātas vadlīnijas. Varbūt vadlīniju formā vai arī mēs bezpatenta medikamentu asociācija varētu sagatavot komunikē. Patiesībā bezpatenta medikamentu ražotāju nemaz nav tik daudz, un iespējams, eh, un aizturē to medikamentu vēl mazāk, un līdz ar to, ja viņi aiztura likumīgi ražotas bezpatenta medikamentus, tad viņi varētu sazināties ar ražotāju un jautāt, īpaši, ja tas attiecās uz tranzītu bezpatenta medikamentiem. Uh, Un visbeidzot ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu iestādes saņemtu nepieciešamo atbalstu, lai tās spētu cīnīties pret viltotiem medikamentiem. Tātad eh, pret tādiem medikamentiem, kuri ir tikai pakaļdarināti. Paldies! Nariman kungs! Vispārējais dabas piezīme. Es ļoti augstu novērtētu to, ja Eiropas parlamenta deputāti uh, diskutējot par šo priekšlikumu un pārskatot jau esošos likumdošanas aktus, atcerētos, ka viltošana ir noziegums nopietnas noziegums. Kā jau Cimerman kungs savos ievadvārdos teica, tam ir gan veselības riski, gan ietekme uz patērētāju veselību un sabiedrības veselību. Un, protams, ka mēs nezinām, kādos apstākļos viltots preces tiek ražot, mēs nezinām nec par to vidas apstākļiem, mēs nezinām, kas tur strādā, mēs varam iedomāties, ka daudz darbā tiek nodarbināti bērni un līdzīgi. Katrā ziņā ir bijuši gadījumi, kad cilvēki, kuri apkaro viltojumu parādīšanos tirgu, pret tiem tiek izdarīts zināms spiediens un pat izteikt draudi. Protams, ka mums ir jāaizsargā intelektuālais īpašums un, piemēram, Dublinas ostā viens no muitas ierēģiem pirms kāda laika tika nošauts. To izdarīja Ķīnas viltoto ražojumu importētāji. Mums ir jābūt uzmanīgiem, bet, protams, mums ir jāaizsargā tie patērētāja viedoklis. Un runājot par viltotām precēm nelielos daudzumos, piemēram, ceļotāju bagāžās vai sīkvakās, tad, protams, ka mums ir jāpasaka arī patērētājam. Mums būtu varbūt jāorganizē informēšanas kampaņas un nebūtu pareizi situācijas ja mēs neapturam sīkpakas, kurās tiek sūtīti viltoti ražojumi. Prieksēdētājs Bliek kungam vārdos pirms kādu laiku, bet tagad dod vārdu Ņūman kungam. Jūs e, runājat preču zīmes turētāju vārdā, un pēc tam Bliek kungs. Vai ir vēl kāds? Nē, tātad Ņūman kungs dod vārdu jums. Paldies, es būšu pavisam īsi. Un uh, Eh, atcerēsimies kaut vai Nokijas gadījumu, un man bija tas gods. Man bija gods eh, strādāt Nokijas labā. Tātad Nokijas paceltais gadījums, patiesībā tas nebija nekādas eh, komerc spēles gadījums. Tas vienkārši bija iespēja daudzu preču zīmi turētājiem izteikt savu viedokli par patreizējo likumdošanu. Nākamajā nedēļā, pirmajā nedēļā Philips un Nokijas tiesa tiks iz, gadījums tiks izskatīts, un tas, ka Nokija un Philips lielā mērā tiek eh, viltot, tas ir izņemts no nu, teksta, un es vēlētos vienkārši dzirdēt, ko komisija vēlas par to atbildēt, un ko referents vēlas par to atbildēt, kāpēc tranzīta preces joprojām var tikt izskatīt šā priekšlikuma ietvaros, un citi jautājumi nē. Un visbeidzot, eh, Vilans kunga teiktais. Daudz šodien runātāji pieminēja, ka mums ir jārīkojas nekavējoties, jo es nedomāju, ka mums šāda iespēja radīsies tuvākajos gados. Mums ir jāizmanto šī likumdošanas radīšana šobrīd, priekšsēdētājs. Un tagad dod vārdu bliekvādam, bliekkungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, man jau daudz kas piebilstams nebūtu. Es jau piebirst, pie, Es varu tikai piekrist iepriekšējiem runātājiem. Mēs daudz esam runājuši par to, ka muitas iestādēm ir jābūt adekvātam ietvaram, lai rīkotos visu iesaistīto pušu vārdā. Paldies! Good. Well, I'm going to, before I bring the rapporteur in. Un eh, Es e, varbūt došu tagad vārdu komisijai un padomē, un pēc tam referentam. Vispirms Velasko kungs, kas ir e, DG Trade pārstāvis par īpašam tiesībām, un tad ir taksod arī īpašam tiesību nodaļas vadītāju, un tad ir Senders kungs no Polijas prezidentūras, un es domāju, ka jūs visi vēlētos ko teikt. Uh, Došu Valasko kungam vārdu no DG Trade, pēc tam kundzei un pēc tam prezidentūrai. Tātad Valasko kungs, es jums došu maksimums 5 minūtes, vairāk jums nav laika ne minūte. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, par to, ka devāt man vārdu. Es vēlējos runāt par to, ko pieminēja vairāk runātāji. Un proti, sadarbība ar trešajām valstīm nepieciešam eh, runāt par šo problēmu izcelsmes vietā, jo pretējā gadījumā mēs skrienam pakaļ problēmai, nevis ķeramies vērsim pie ragiem un apkarojam problēmu tur, kur viņa rodās. Tas ir tas, kas, ar ko nodarbojas DJ Trade. Mums ir eh, garas aktivitātes, lielas aktivitātes. Uh, Mm, ar trešajām valstīm, it īpaši im, im, īpašuma tiesība aizsardzībā, gan ar tirzniecības organizācijām, gan arī divpusējām uh, sarunām. Mums ir sarunas uh, par brīvās tirzniecības nolīgumu ar veselu virkni valstu, un tur vienmēr ir sadaļa par intelektuālo īpašumu, kuru mēs vienmēr meklējam, lai tiktu nodrošināta intelektuālā īpašuma aizsardzība. Un pēdējā laikā uh, parlaments uh, Um, deva savu piekrišanu šādam nolīgumam ar Koreju, uh, sagatavošanu stadijā ar Peru, Kolumbijas uh, divpusējie tirzniecības nolīgumi un tā tālāk. Tāpat laikā mēs, uh, mums notiek arī dialogi ar problēmu valstīm un visaktīvākie mēs, protams, esam Ķīnā. Mēs runājam par konkrētām problēmām ar vietējām varas iestādēm, mēs piesācam arī iesaistītās puses ražotājus, cenšamies uzlikt arī um, savu savu spiedienu uz ražotāju, un eh, ražotāji ļoti bieži arī eh, šajā grūtajā cīņā panāk mums soli priek uz <clears throat> pretī. Tā ir gan politiska cīņa, gan ekonomiska cīņa, bet, nu, mums jau ir eh, tādi vēstneši par savu veiksmi. Muitas sadarbība, protams, Eiropā ir kā modelis visā pasaulē. Uh, un DigiTrade tikai un vienīgi atbalsta muitas sadarbību Eiropā. Daudzas valstis cenšoties uzlabot savu muitas sistēmu skatās uz Eiropu, un tieši tādēļ būtu ļoti svarīgi, lai mēs uh, strādātu kā modelis, kā efektīvi, un tieši tādēļ Eh, mēs vēlamies uzlabot esošo sistēmu un lai mūs arī turpmāk nākotnē izmantotu kā tādu modeli, kā paraugu, lai uzlabotu muitas darba standartus visā pasaulē. Ja mēs runājam par šiem ģenēriskajiem <clears throat> gadījumiem, ja ģenērikas gadījumiem par bezpatenta medikamentiem, es cieši sadarbojamies ar Indiju un Brazīliju, kā vienmēr esam teikuši, tad ir ļoti svarīgi eh, šo regulu uzlabot, bet nu nevajag jau nu revolūciju taisīt. Mēs neko eh, neesam nepareizi darījuši, bet mēs turpinam eh, kontaktēt ar šīm valstīm, lai šāda veida incidenti neatkārtot tos, it īpaši stājoties spēkā regulu, regulai. Vēl uh, informējot trešās valstis par IPR, tātad intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Visdrīzākajā laikā parlaments dos savu zaļo gaismu par šādu veidu attiecībām, un Eiropas Savienība, komisija, parlaments un vispārējās iesaistītās puses ir panākušas, ka IPR standārti trešajā valstīs, kuras vēlas sadarboties ar Eiropas, ar Eiropas Savienību, uh, uh, ir, tiek parakstīts un pieņemts. Un šāda veida uh, mērķiem, jābūt ambicioziem mērķiem, jābūt arī mūsu nākotnes mērķiem. Paldies! <clears throat> Jūs, protams, dzirdējāt, kā iepriekšējais runātājs teica uh, par mūsu sadarbību ar Šanhai, un es jāteicu, ka ar mazajiem uzņēmumiem sadarbība tur ir ārkārtīgi liela, var no savas puses apstiprināt. Tā, nākamam runātājam piecas minūtes lūdzu. Thank you, Mr. Chair. As you know, I... No komisijas puses lūdzu paldies, ka jūs priekšētādē zinat, es nekad gari nerunāju. Pirmām kārtām gribēju pateikties par to, ka mums bija šāda iespēja uzklausīt tik daudzus ekspertus, iesaistītās puses no visas, uh, no šī te par šo te jautājumu, par IPR iedzīvināšanu un viss. Vis, vis Mm, tas mm, parāda un apstiprināja, ka mm, mūsu iniciatīva ir tiek atbalstīta, kā arī to, ka muitas darbs ir neaizstājams. Prezentācijas un diskusijas ir norādījušas uz dažādiem aspektiem, kuri mums ir paslīdējuši garām vai arī kuriem nav mums bijusi pietiekama uzmanība pievērsta. Tieši tādēļ es ceru, ka pēc šīs dienas uzklausīšanas mūsu ziņojums būs daudz labāks, eh, bet neviens nevarēs noliekt, kā mēs esam centušies iekļaut eh, visas iesaistītās puses un visiem dot savu, mm, kaut nedaudz uh, savu mm, uzmanību. Ja mēs runājam par sīkpakām, jūs prasat, mums nav uh, definīcija, jūs sakat, mums nav definīcija, bet tepat laikā mēs vēlamies palīdzēt muitai ar birokrātijas sloga samazināšanu, lai viņi varētu aizturēt mm, sīkpaku. Un visdrīzākajā laikā nāks, mm, mēs nāksim klajā arī ar procedurālo ziņojumu. Tas nenozīmē to, ka uh, Eh, ka muita varēs eh, brīvi rīkoties tikai sīkpaka gadījumā, bet nē, vienalga kāda būs paka, eh, pa, muita drīkstēs rīkoties, un tas, ko mēs vēlamies noteikt, ir tā procedūra, atvie, vienkāršot procedūru, ko darīt ar sīkpaku, ja tajā ir viltotas preces. Ja runājam par publiskām konsultācijām, kā komisija saka, mm, Mēs visi apzināmies, kas ir sīkpaka, bet ir ļoti grūti nākt klajā ar definīciju, kas patiesi uh, risinātu problēmu un kas nepazustu gadu gaitā. Tieši tādēļ mēs varētu nākt klājā ar ieteikumu, ka komisija varētu pieņemt deliģēto aktu, jo mēs vēlētos vēl diskutēt ar ekspertiem uh, šo jautājumu. Mēs jau ar dalībvalstu ekspertiem esam runājuši, arī publiskās konsultācijās mēs esam saņēmuši 13 dažādu iespējamo definīciju uzmetumus, un līdz ar to nevarējām nākt klājā ar vienu vienotu definīciju, bet darbam ir jāturpinās uh, ko mums vajag. Mums vajag ātri rīkoties un reaģēt uz jaunām tendencēm. Ja šajā regulā mēs ieliksim uh, definīciju, tad uh, nākotnes attīstībā var parādīties tāda tendence vai tāds tehniskais risinājums, kurš šobrīd ir prātam neaptverams. Tieši tādēļ mums nevajadzētu naklē ar akmenī iekautu definīciju, mums vajag kaut ko tātad ar reliģētu aktu palīdzību, kaut ko tādu, ko varam ātri mainīt. Ja runājam par veselību un medikamentiem, vēlējos teikt, ka tāpat kā Štolis kungs uzskata, mums ir jānosaka, kas ir IPR politikas jomā izskatāmais un kas ir um, pilsoņu veselība. Un šeit vēlētos vērst jūsu uzmanību uz direktīvu par falšiem medikamentiem, it īpaši tur ir uh, pants par uh, precēm tranzītā, un tur komisija uh, mēs vēl nāksim klajā ar tiesību aktu, uh, kā uh, rīkoties gadījumā, ja medikamenti tiek sūtīti tranzītā. Uh, Eh, vēl eh, mēs vēlētos vienmēr nodrošināt mm, datu aizsardzību, lai aizsargātu visas kompānijas. Un ja mēs vēlēsimies atkāpties no šāda veida principiem, tad Eiropas Savienības datu aizsardzība uh, um, tiks izmesta miskastē, un es nedomāju, ka tas ir kaut kas, ko mēs kā pilsoņi vēlētos darīt, bet tas, protams, nav tikai un vienīgi manās rokās. Un visbeidzot, tran, vēlreiz atgriežoties pie tranzīta, šeit es gribu uh, skaidrot to, kā mēs sekojām tiesas nolēmumam un uh, ģenerāla advokātei uh, šajā jautājumā līdz ar to regula ir uzskatām par procedurālu un IPR uh, at, aizsardzība tiek noteikta IP likumdošanā, un tur mums jāskatās, kas ir pārkāpums Eiropas Savienībā attiecībā uz uh, intelektuālā īpašumu, un muitai jau nav jānāk klajā ar jaunu regulējumu, ne, nebūt ne, un tikai šajā regulā mēs varam teikt, ka muita var pārbaudīt visu preci, kas nonāk viņu rokās. Ja mēs runājam par aizturēšanu, uh, izņem, preču izņemšanu, tad mums ir jāskatās, kāda tad ir īpašuma tiesības, tiesība likumdošana valstī, kur šīs preces tiek aizturētas. Kom, pēdējā komisijas paziņojumā IP stratēģija iekšējam tirgu mēs paziņojām, ka mēs skaidrosim to, kas ir m, mm, preces tranzītā, un tieši tad, kad mē, es arī saku, ka mēs pie tā strādājam. Uh, Paldies, saka priekšēdētājs, par ļoti konstruktīviem komentāriem, eh, kurus arī referents ļoti novērtēja un arī, domāju, komentēs nedaudz vēlāk. Es priecājos, ka mums šeit ir arī polijas prezidentūra, kas strādā pie teksta, un tāpēc došu prezidentūrai uh, vārdu noslēdzošiem komentāram.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 mūsu prezidentūra, un es ļoti priecājos, ka varēju uzklausīt šo uzklausīšanu, dzirdēt šo uzklausīšanu, jo tik daudz nopietnu prezentāciju un komentāru te izskanēja un tik daudz informācijas izskanēja, kas mums būs ārkārtīgi noderīgs, kad mēs padomē strādāsim pie šīs regulas mm, attiecīgi par IPR. Kā mēs šodien jau dzirdējam, ir virkne jomu, kur mums vajag eh, padziļinātu analīzi saņemt un virkne jomu, kuras jau ir diskutētas un analizētas. Un tieši tāpat kā jūs Eiropas parlamentā, mēs eh, ņemam vērā visus aspektus un mēs domājam par to, un visbiežāk mums ir līdzīga pieeja kā jums. Uh, mēs arī pamanām līdzīgas problēmas, un komisija jau mums ir teikusi, ka e, šīs te mm, problēma par sīkpakām, par definīciju, uh, kā ar kuru mums ieteica eksperti nākt klajā, kā regulā, to nevajadzētu iestrādāt, bet labāk gan kā deliģēto aktu, kā komiteja, komisija teica, mēs par to arī domājam, un ņemot vērā kop, koplēmumu procedūru, kas mums šobrīd ir ar Eiropas parlamentu, es domāju, ka mēs nonāksim pie problēmas risinājuma. Tad, ja mēs runājam par pasažieru bagāžu, uh, tā atkal ir problēma par to, kā mums izturēties pret bagāžu, kas ir bagāža, kas ir rokas bagāža, kas nododamā bagāža un kādas ir viltotās preces šajā bagāžā. Uh, Vai tur būs, vai mums jāuzskata, ka e, vispār e, neviena prece nedrīkst būt viltot, mums varbūt jāizpēta pilnīgi, pilnīgi viss, vai mēs varam, ja jāizmanto šī te zīro tolerancija, nulles iecietības līmenis, tas, protams, arī būs e, milzīgas izmaksas, lai varētu iznīcināt šī, šīs sīkpakas, vai mēs turēsim pie atbildības par izmaksām pašus pircējus, ražotājus, valstis, kurās muita aizturēs šīs preces, muita vēl daudzi saka, muitas kapacitāte šobrīd nav pietiekama, lai eh, tā varētu pirmkārt atklāt visu to un otrkārt, nu, iznīcināt vai aizturēt preces. Mums arī tas jāņem vērā. Iepriekšējo reizi padomē mēs runājām par to, ka uh, mēs tiek jau tuvojamies jau pie pirmā teksta uzmetuma regulai, un padome jau tik, eh, grasās tikties 5. decembrī, kad mēs um, analizēsim progresa ziņojumu, ko sagatavoja Polijas prezidentūra, un es ceru, ka decembrī mēs varēsim sākt padziļinātās uh, proced, padziļināto procedūru ar referentu un arī ar komisiju, lai mēs uh, prezidentūras atlikušajā laikā, uh, Polijas prezidentūras atlikušajā laikā un arī Dānijas prezidentūras mūsu nākamais, eh, nākamās trojkas laikā strādāt pie šī te jautājuma. Paldies mm, par šo iespēju uzklausīt interesantos profesionāļu komentārus un daudzos viedokļus. Mēs ņemsim to vērā, strādājot pie mūsu kopējās regulas, pie IPR izstrādes. Paldies! Liels paldies! Un Ļoti jauki, ka jūs varējāt būt šeit mums visu pēcpusdienu kopā ar mums, un tāpēc es ceru un vēlu jums vislabākos uh, vēlējumus, un jūs zinat, kas, kur ir Kreutzmann kungs, un viņš noteikti, ka ar jums būs gatavs tikties. Uh, Kreutzmann kungs vārds jums noslēdzošiem teikumiem, un lai mēs varētu doties mājās. Paldies! Uzklausīšanā parādīja, ka tā mums visiem bija vajadzīga un svarīga. Man praktiski trīs punkti, ko teikt kopsavilkumā. Interesanti bija dzirdēt Vācijas pārstāvi, kā procedūru. Ar tiesību turētājiem var vēl uzlabot. Otrs punkts - sīkpaku problēma. Definīcija proti. Man ir te daudz priekšlikumu. Nezinu, kā mums izdosies vienoties. Ir skaidrs, ka ne katram viltojumam vajadzētu dzēties pakaļ, bet um, tagad arī personiska bagāža ir atstāta novārtā. Tā tas arī uh, nevar būt. Tāda vienkārši koferī var paņemt desmit eh, viltotos eh, pulksteņus. Eh, nu, ko, kas tad tas ir? Vai tas ir atļauts? Tas ir jāregulē. Runājot par precēm tranzītām, te gan jādzienas pakaļ katram viltojumam, te jābūt nulles tolerancijai Un um, tas nav atkarīgs no tā, vai, teiksim, bezpatentu medikamenti ir vai nav atļauti. Pat ja viltojums ir labs, bet nav atļauts, tad tas ir jāaptur, tas tā nevar turpināties. Un es domāju, ka šeit komisija jau ir labi pastrādājusi un ir noteikti uz laba ceļa. Paldies! Nestanāmies. Paldies. Un tagad, lai pabeigtu, pastāstīšu jums par laika grafiku. Vismaz parlamenta laika grafiku. Referents, kas čakli strādā, ņemts vērā visu, kas izskanēja šodien, un 8. decembrī tiks iesūtīti viņa priekšlikumi tulkošanai, tad 9. janvārī uh, notiks pirmā apspriede. Grozījumus varas iesniegt līdz 19. janvārim. Es domāju, ka priekšlikumu būs daudz. Tad izskatīsim grozījumu 6. februārī un plānojam komitejā nobalsot par visiem grozījumiem 28. februārī. Tas nozīmē, ka plenārsēdē varētu nobalsot 28. un 29. martā, atkarībā no tām, kā veiksies padomē. Tad varētu iespējams pielāgot šo laika grafiku. Daudz būs atkarīgs no Dānijas prezidentūras, bet arī no komitejas un no referenta galu galā. Man šķiet, ka pēcpusdiena bija ļoti noderīga un pateikama. Paldies eh, visiem dalībniekiem. Eh, lieliskie materiāli jums bija sagatavoti, lieliskas prezentācijas. Ceru, paliksim ar jums eh, kontaktām. Mēs turpināsim strādāt ar uh, divām komitejām un visiem ēnu referentiem. Liels jums paldies! Paldies tiem, kas uh, klausījās mūsu eh, komitejas uh, sēdi uh, internetā. Es atgādinu, ka uh, internetā, uh, ielogojoties mūsu tiemekļa vietnē, uh, var parakstīties arī uz um, mūsu regulārajām vēstulēm, kur eh, tiksiet informēti par notikumiem mūsu komitejām. Paldies vēlreiz un jauku vakaru! Oh, and thank you very much to our hard-working interpreters, as always.